Kolēģi! Godātie kolēģi! Ehm, possiamo cominciare, il pomeriggio è intenso e si preannuncia molto intenso. Nu, labdien visiem! Mēs varam sākt, mums tiešām ir daudz darba, un es domāju, ka būs arī interesanti šodien padiskutēt par jautājumiem. Vispirms mēs sāksim viedokļu apmaiņu ar Egemenu Bagisu, kas ir no Turcijas. Viņš ir Turcijas Eiropas lietu ministrs un arī Selims Kunerāns ir klāt, kas ir nesen iecelts par vēstnieku. Un, protams, arī ministra kungs. Ļoti patīkam jūs šeit šodien sveikt. Ļoti pozitīvi, ka jūs varētu pieņemt mūsu ielūgumu. Jūs šodien par Par Turciju diezgan daudz tiek runāts Eiropas parlamentā, jo tagad, piemēram, mēs runājam par ziņām par Turcijas progresu virzībā uz Eiropas Savienību. Omanas Rotens kundze ir referente par Turcijas progresa ziņojumu. Sveicu arī viņu šodien. Priekšsēdētājs ir Albertīnī kungs. Viņš pieminēja, ka Turcija ir viena no kandidātu valstīm. Viņš runāja par to pagājušajā nedēļā. Un tiešām viņš arī ļoti pozitīvi runāja par panākto progresu vairākās jomās. Un, protams, ir arī pietiekama stimula, lai turpinātu darbu. Ir tīpaši tādos jautājumos, kā minoritāšu tiesības, iekļaujot arī reliģiskās minoritātes, tas pats attiecas arī uz tiesu reformu, uz brīvību balst savu viedokli un saistītiem jautājumiem. Ministra kungs, pirms es došu jums vārdu, vēlos sveikt arī Ormela kungu, kas ir no Nīderlandes, viņš ir uh, parlamentārās komitejas vadītājs, un viņš ļoti gribēja būt klāt, jo viņš šodien ir Briselē un ļoti gribēja sekot mūsu diskusijai. Diemžēl šobrīd viņu neredzu, bet viņš noteikti atnāks, un tad sveiksim viņu tajā brīdī. Ministra kungs, es zinu, ka laika mums šodien nav daudz, tāpēc arī ļaušu jums uzreiz izteikties un vēlreiz sveicam mūsu komitejā. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, dāmas un kungi! Man ir tik tiešām patīkami būt klāt. Esmu jaunais vēstnieks Eiropas Savienībā. It īpaši ņemot vērā to, ka Lisabonas līgums nu jau ir stājies spēkā. Un arī Barozo komisija, otrā komisija ir izvirzīta, un tagad mums ir iespēja runāt par tik svarīgu un interesantu jautājumu, kā Turcijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Paldies Albertini kungam, paldies arī Proverā kungam. Uh, par to, ka viņš piekrita vadīt šo diskusiju. Mūsuprāt, sanāksme notiek tieši laikā, un mēs varēsim no, no sirds izteikt savas jūtas, un, protams, arī uzklausīt, ko jūs domājat. Es uz Eiropas parlamentu skaitos, skatos īpaši pozitīvi, jo es domāju, ka parlaments un tīpaši jūs komiteja ir tā, kas veido Eiropas Savienības nākotne. Tā kā Eiropas parlaments ir vienīga Eiropas Savienības institūcija, kas ir tieši ievēlēta, un to ir izdarījuši Eiropas iedzīvotāji. Tāpēc varu teikt, ka jūsu komiteja ir ārkārtīgi svarīga loma ārlietu politikas veidošanā. Manuprāt, diskusija ir diezgan daudz, un tiešām ir daudz viedokļu, ar kuriem mēs varam apmainīties. Es varu teikt, ka ir nepieciešams uzlabot komunikācijas procesu starp Eiropas iedzīvotājiem un Turcijas iedzīvotājiem un starp parlamentārās attiecības dialogs starp parlamentiem, starp mums un jums, šim dialogam ir īpaša loma, lai panāktu to, lai mūsu iedzīvotāji saprastu viens otru. Pēdējo gadu laikā mēs varējām redzēt, ka sadarbības starp Eiropas parlamentu un Turcijas parlamentu ir uzlabojusies, kļūsi dziļāka un intensīvāka. Un šādā veidā ir izveidota platforma, lai labāk vienam otru saprastu. Lai jūs varētu labāk saprast Turciju un centienus iekļauties Eiropas Savienībā un arī redzēt, kādas reformas notiek Turcijā. Kā Praverā kungs tikko minēja, par Turciju tiek diezgan daudz runāts arī šajā institūcijā, un tāpēc ir tikai pareizi, ja mēs esam klāt un stāstam par savu nostāju. Šajā kontekstā vēlos arī pateikties manām manai draudzenei, Rija kolēģi Oimanai, kura ir strādājusi pie šī ārkārtīgi interesanta, svarīga jautājuma. Nu jau vairākus gadus viņa strādā pie šī jautājuma un palīdzējusi mums, lai uzlabotu sazarpējas aptratni. Cienījamie deputāti, sākoties Lisabonas līguma darbībai, varu teikt, ka Eiropas izaicinājumi un prioritātes ir, ir šādas. Eiropai ir jābūt globālam partnerim, globālam spēlētājiem. Ir nepieciešami jauni ceļi, jauni enerģijas avoti un jābūt tiešām energodrošībai. Klimata pārmaiņas arī ir jautājums, par kur, kas mums visiem ir jārisina kopā. Ekonomiskā krīze un vajadzība attīstīt jaunus tirgus, jautājums saistībā ar nelegālo migrāciju, ar bezdarbu un vajadzība integrēt legālus migrantus, kas dzīvo Eiropā. Šis jautājums arī ir svarīgs. Cīņa pret terorismu. Centieni izvairīties no narkotika kontrabandas. Veicināt demokrātiju un labu pārvaldību, kā arī attīstīt starpkultūru dialogu. Visi šie jautājumi mums ir jārisina. Un tiešām šie ir mūsu kopīgi izaicinājumi. Un ja mēs domājam par visiem šiem jautājumiem, tad varam teikt, ka Turcija ir uzlicošā zvaigzne, jo mēs esam nevis problēmas daļa, bet risinājuma daļa. Turcija ir ārkārtīgi svarīga loma visos šajos procesos. Arī kamēr neesam, neesam Eiropas Savienības dalība valsts, mēs varam sadarboties visās šajās jomās un arī citās jomās. Kā ir paredzēts Lisabonas līgumā, Eiropas Savienība kļūst par globālo spēlētāju, un Turcija ir vienīga valsts, kas ir gan Eiropas padomas dalībnieci, G20, NATO un Islāmas konferences dalībniece un arī daudz citu starptautisku organizāciju dalībniece. Interesanti, ka Turcija ir pat novērotāji Amerikas uh, valstu konferencē. Jūs redzat, cik, cik aktīvi Turcija darbojas starptautiskajā arēnā. Mēs esam arī starpnieki miera procesos. Pēdējā laikā starp Sīriju un Izraēlu, piemēram, esam kļuvuši arī par starpnieki, starpniekiem starp Pakistānu un Afganistānu, un Turcija bija vienīgā valsts, kura varēja nodrošināt šo starpniecības procesu. Esam arī aizsā spēkus Afganistānā vadējuši, arī starp Libānu un Izrēlu, starp, starp uh, Gruziju un Krieviju, starp Bosniju un Serbiju. Un viss šis sarunas notika vienlaikus. Mēs pat esam mēģinājuši nodrošināt labāku dialogu starp ASV un Irānu un arī pārējo rietumu pasauli. Mūsuprāt, šis dialogs ir ārkārtīgi svarīgs un mūsu mērķis ir kopīgs. Varbūt dažreiz mums ir mazliet atšķirīgs sarunas stils. Kaut vai tādēļ, ka komunikācijas tradīcijas mūsu pasaulē, mūsu teritorijā ir mazliet atšķirīgas, bet jebkurā gadījumā varam jums pateikt, ka Turcija turpinās miera procesus reģionā. Turcijā mēs parasti sakam, ka ja kaimiņa māja deg, un ja tu nepalīdzi viņam, tad arī tava māja nodegs. Un mēs cenšamies izvairīties no jebkāda veida ugunsgrēkiem mūsu reģionā. Turcija darbojas visā šajā reģionā, mums ir izaicinājumi, un mūsu darbība nav saistīta ar ideoloģiju vai reliģiju, bet vienkārši ar to, ka mums ir kopīgs interesi un mums visiem ir vajadzīgs miers. Galu galā Eiropas Savienība ir veidot kā miera projekts. Ja jūs tikai pāanalizēsiet, kāpēc Eiropas Savienība ir izveidota un kāpēc tā ir darbojasies tik veiksmīgi, tas ir tieši tādēļ, ka tā ir nodrošinājusi to, ka šajā kontinentā kara vairs nav. Un Turcija tic tieši šādam pašam mērķim. Mēs arī uzskatām, ka varam sadarboties ar jums vienā komandā un panākt to, lai nākotnē karu nebūtu un lai būtu miers. Tie no jums, kas seko diskusijām par Turciju, noteikti jums ir liela interese arī par Turciju, par, par Kipru. Es pats nāku no partijas, kas jau kopš 2002. gada darbojas valdībā. Un pirmā lieta, ko mēs izdarījām, ir pieņemt jaunu stratēģiju attiecībā, attiecībās ar Kipru. Mēs atbalstījām ģenerāla sekretāra centienus, lai izveidotu sadarbības plānu un pat ieteicām viņiem uzsākt jaunu sarunu raundu, ceturto raundu. Un tas bija saistībā ar tā saucamo Anana plānu. Un mēs arī teicām uh, Turcijas kipriešiem, lai viņi balsotu atbilstoši par Anana plānu. Un mēs joprojām runājam par to, ka ir nepieciešams, lai ziemeļu uh, daļa šajā salā turpinātu sarunas. Un abu daļu prezidenti ir tikušies daudzas reizes, un Turcija atbalsta šo procesu. Mēs tiešām vēlamies, lai tiktu panākts risinājums Kiprā, un pēc iespējas ātrāk. Bet, protams, šis risinājums būs balstīts uz godīgiem nosacījumiem. Ir nepieciešams, lai gan ANO ģenerālsekretārs, gan arī abu daļu vadītāji panāktu risinājumu, kas būtu politiski līdzsvarots, lai būtu balstīts uz divām kopienām, Un Turcija šādu risinājumu var atbalstīt. Mūsuprāt, nu, prezidentam Talatam un pārējiem prezidentiem ir jāmeklē risinājums, lai tādu risinājumu, lai sabiedrība varētu atbalstīt šo risinājumu. Un tad, kad Kipra būs izdarījusi savu izvēli, Turcija to atbalstīs. Šobrīd ir ļoti īpašs laika periods, jo notiek sarunas, un es personiski esmu optimistiski noskaņots Es uzskatu, ka šie divi līderi ar vēl diviem līderiem kopā, viens no tiem uh, no Grieķijas, otrais no Turcijas, ka šie četri līderi varēs atrisināt šo situāciju. Protams, kā visiem mūsu draugiem un sabiedrotiem ir jāpiebiedrojas mums atbalstot abus prezidentus, manuprāt, ir jāsniedz atbilstošs uzmundrinājums un motivācija. Mēs visi varam būt iesaistīti šajā procesā, meklējot risinājumu Kipras jautājuma un darīt to pēc iespējas ātrāk. Runājot par Eiropas drošības un aizsardzības politiku, Turcija piedalās Balkānu valstīs, Āfrikā un citās valstīs uh, drošības misijās. Un šeit es vēlos runāt par sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. Un bieži vien Turcija tiek nepamatoti kritizēta, arī ņemot vērā ziņojumu par Turciju. Turcijas nostāja ļoti skaidra un konstruktīva attiecībā uz Eiropas drošības politiku. Tāpēc arī nebūtu godīgi teikt, ka Turcija rīkojas kā savādāk nekā ir teikts oficiālajā Turcijas atskaitē. Mēs vēlamies, lai reģionā būtu stabilitāte. Vēlos teikt, ka modalitātes, kas šobrīd ir panāktas attiecībās starp Turciju, NATO un Eiropas Savienību, šīs mobi mobilitāte šobrīd ir stabils. NATO atbalsta drošības politikas izveidi, kā arī Eiropas Savienības sabiedroto līdzdalību drošības aktivitātēs. Eiropas Savienība un NATO šobrīd seko saviem solījumiem, lai sagatavotu pamatu strateģiskai sadarbībai, lai, lai panāktu tieši tos mērķus, kas ir izvirzīti. Manuprāt, šobrīd trūks caurskatāmības. Un tas tieši runājot par NATO attiecībām ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība bieži vien pārāk šauri interpretē savu sadarbību ar NATO. Un tāda pati restriktīva filozofija Eiropas Savienībā pastāv runājot par ne Eiropas Savienības sabiedroto eh, darbā drošības politikas jomā. Un Turcija, protams, turpinās darboties drošības pasākumos, neskatoties uz to, ka ir daži trūkumi. Turcija joprojām ir lielākā valsts, kas nav Eiropas Savienības valsts, kas piedalās drošības misijās. Manuprāt, tas tiešām parāda, ka mēs strādājam ļoti nopietni ar Eiropas Savienību un arī sadarbojamies ar NATO strateģiskiem mērķiem. Tāpēc arī nedrīkst nekādā gadījumā teikt, ka Turcija bloķē NATO attīstību. Mēs tiešām ceram, ka sadarbības starp NATO un Eiropas Savienību un šīs modalitātes, par kurām esam vienojušies, ka šīs modalitātes ir jārespektē. Turcija ir ārkārtīgi svarīga valsts ar diezgan sarežģītu geogrāfiju, un skaidrs, ka šī sarežģīta geogrāfija nozīmē arī papildu atbildību. Turcijai ir ārkārtīgi svarīga starpkultūra dialoga loma. Gal galā mēs esam rietum, rietum visaust, vis, vis tālāk austrumos daļa, un savukārt, ja runājot no austrumu puses, tad var teikt, ka mēs esam vistuvākie rietumiem. Manuprāt, Turcija spēlē arī iedvesmas lomu daudzām citām valstīm, kas atrodas mūsu reģionā. Mēs strādājam ar mūsu vispārīgiem mērķiem un vērtībām un uzskatām, ka ir jāizveras no polarizācijas. 1,5 miljārdi musulmaņu visā pasaulē skatās uz to, kas notiek Turcijas un Eiropas Savienības sarunās. Tajā dienā, kas bija 17. decembris 2004. gads, mēs saņēmām ielūgumu uzsākt sarunas. Tajā brīdī bija aptuveni 130 uh, masu mēdī novērotāji, un vairāk nekā 300 no viņiem bija lielākoties no tām valstīm, kur pastāv musulmaņu kultūra. Un mēs varam redzēt, ka tiešām Turcija tiek piedāvāta ārkārtīgi svarīga loma. Šī loma, manuprāt, ir saistīta ar eh, dialoga uzlabošanu un starpkultūru apmaiņām. Eiropas Savienībā nu jau ir gandrīz 25 miljoni musulmaņu. Turcija saprot, ka tas, ko jūs teiksiet saviem pilsoņiem, kas ir musulmaņi, un tie pilsoņi nu, lielākoties ir dzimuši šeit, dzīvo dažādās Eiropas Savienības valstīs, viņi balso, viņi patērē, viņi maksā nodokļus. Skaidrs, ka arī viņiem ir jāraida ļoti pareizs signāls, mēģinot atkal uzcelt Berlīnas mūri Eiropas Savienības ielās un sadalīt sabiedrību, vai arī vismaz uzsākt dalīšana. Manuprāt, šāda politika nevienam nedos nekādu labumu. Turcijas ekonomika arī ir ārkārtīgi svarīgs faktors. Šobrīd Turcija ir Eiropas sestā lielākā ekonomika un 15. lielākā visā pasaulē. Mēs esam viena no G20 dalībvalstīm. Un tāpēc arī piedalāmies valsts ekonomikas veidošanā, e, pasaules ekonomikas veidošanā. Mums vidējais vecums ir 28 gadi, 65 30% no iedzīvotājiem mūsu valstī ir jaunāki par 35 gadiem. Tātad mēs esam milzīgs darba spēks. Manuprāt, tas ir jāatcerās, un tas ir veids, kā Turcija var ieguldīt Eiropas attīstībā ilgtermiņā. Runājot par enerģētiku, Turcija ir ļoti dabiska centrāla vieta, jo 70% no no resursiem, kas ir vajadzīgi Eiropas Savienībā, atrodas nu, Turcijas vai nu ziemeļos, vai nu dienvidos, vai arī austrumos. Nolīgums par Nabuko ir parakstīts, un Turcija, protams, vēlas piedalīties enerģētikas problēmas risinājumā. Un, protams, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība energo krīzi atrisinātu vienreiz un pavisam. Mēs arī atbalstam citus projektus nu, piemēram, starp savienojumu starp Turciju, un Grieķiju un Itāliju, tā lai uh, varētu piegādāt dabas gāzi. Un tas pats attiecas arī uz jēlnaftu no Melnās jūras uz Vidusjūru un tālāk pasaulē, un arī visos šajos projektos Turcija turpinās spēlēt svarīgu lomu. Runājot par Eiropas vienu no lielākajiem izaicinājumiem, kas ir cīņa pret nelegāliem migrantiem, uh, Vēlos teikt, ka kopā ar komisiju nesen esam paziņojuši, ka mēs atkal uzsāksim sarunas par atpakaļ atgriešanās nolīgumu. Ja vien, protams, šis nolīgums būs balstīts uz savstarpējo problēmu risināšanu, un skaidrs, ka problēma mums ir kopā un risinājums arī jāmeklē kopā. Skaidrs, ka mums ir nepieciešams atbalsts no komisijas un no dalību valstīm, jo tad, kad Eiropas Savienība slēdz nolīgums ar trešajām valstīm, tad mēs arī vēlamies, lai mēs būtu iesaistīti un ar tādām valstīm kā Gruzija, Afganistāna, Pakistāna arī mums ir nepieciešami šādi nolīgumi. Bet, ja kurā gadījumā tagad mēs veidojam labāku izpratni par šiem jautājumiem. Pēdējos 16 gadu laikā gandrīz vai uh, 8, 8 tūkstošus cilvēkus esam aizturējuši uh, Pēdējo pagājušā gada 65 tūkstoši tika aizturēti. Un mēs tiešām saprotam, ka sadarbībā starp Turciju un Eiropas Savienību nodrošināt, ka ārstrēto personu skaits būs divreiz vai pat trīsreiz lielāks. Šobrīd mums notiek sarunas ar komisāru Baro, vakar es biju Stokholmā, un man bija iespēja runāt par, ar Silviju Monst Monstromu, un es domāju, ka Būtu pareizi, lai šī problēma nebūtu tikai Grieķijas un Turcijas rokās. Ir nepieciešams visām dalībvalstīm iesaistīties nelegālās migrācijas apkarošanā. Un lai panāktu to, lai tie cilvēki, kas jau ir tikuši līdz Turcijai, lai šie cilvēki tiktu nosūtīti mājās, bet, protams, ievērot visus humānus noteikumus. Mēs noteikti turpināsim sadarbību ar jums un sadarbosimies arī starptautiskā terorisma apkarošanā. Startautiskais terorisms mums visiem labi zināms jautājums. Arī mēs esam kļuvuši pēdējo 30 gadu laikā par terorismu upuriem. Mēs esam zaudējuši arī daudz dzīvību. Mūsu gadījumā PKK ir tas pats, kas rietum valstīm ar Al-Qaeda. Un mēs, protams, esam interesēti tajā, lai šo problēmu atrisinātu, un tāda ir nepieciešama kopēja platforma cīņai pret terorismu. Cīnoties pret terorismu, mums ir jādomā arī par dažādu etnisko grupu kultūras tiesībām. Tāpēc es esmu ļoti lepns par to, ka tagad strādāju valdībā, kas ir uzsākusi šo demokrātisko iniciatīvu. Mēs varam konstatēt, ka ir atsevišķas grupas Turcijā, un šīm grupām bija problēmas īstenot savas demokrātiskās tiesības. Un, diemžēl, tā nebija tikai viena grupa, kurai bija problēma. Tie nebija tikai kurdi vai armēņi, ne tikai, ne tikai pareisticīgie vai sīrijas iedzīvotāji, ne tikai sieviete, sievietes vai laboristu partijas pārstāvji. Bija ļoti daudz dažādu grupu, un ir daudz dažādu grupu, kas nevar īstenot savas demokrātiskās tiesības. Tāpēc esmu ļoti gandarīts, par to, kā premjer. Ne, es neesmu, neesmu lepns par to, ka pēc tri, pirms 30 gadiem Kafkas un Dostoevskas grāmatas tika sadedzinātas, tāpēc, ka tika uzskatīts, ka šīs grāmatas dedzina uh, tautu naidu. Bet te pašā laikā mūsu premjerministrs agrāk savā iepriekšējā amatā, viņš jau ir sācis demokrātiskās uh, kustības. Un tāpēc vēlamies teikt, ka mēs nevaram paciest un nevaram piekrist tām, ka kāds tiek spīdzināts vai arī demokrātiskās tiesības netiek ievērotas. Mūsu mērķis ir demokrātiskās tiesības visiem, bez jebkāda veida diskriminācijas, politiskās, reliģiskās un citām diskriminācijām. Mēs tiešām uzskatām, ka Turcija ir jādzīvo saskaņā ar visaugstākā līmeņa demokrātiskām tiesībām, un mēs varam apsolīt savai valstī, ka tai būs arvien vairāk demokrātisko privilēģiju. Bet, protams, lai to visu panāktu šajā iniciatīvā, mums ir nepieciešams jūsu atbalsts. Tad, kad mēs cīnāmies pret teroristiem. Un tad mēs varēsim panākt vienošanos arī valsts iekšienē un uzlabot demokrātiskās tiesības. Protams, Turcija turpinās būt jūsu pamat partneris arī cīņā pret organizēto noziedzību, arī narkotika tirzniecība un cilvēku tirzniecības jomā. Un mēs esam apņēmušies turpināt iestāšanās sarunas šogad. Mēs sākam tiešām ļoti nopietni strādāt. Vispirms izveidojam 1. janvāri Nacionālo attīstības programmu, un tur ir teikts, ko mēs darīsim nākamajos četros gados 400, 400 lapušu garš dokuments un internetā jūs varat atrast. 8. janvārī pirmo reizi Turcijas 50 gadu vēsturē ir, ir iesniegts pieteikums Eiropas ekonomiskās zonas. Mēs tagad esam izveidojuši ministru, kas ir atbildīgs tikai un vienīgi par Eiropas Savienības jautājumiem. Un tagad premjerministrs pēc četriem gadiem pārtraukuma ir ieradies Eiropas Savienībā. Martā Turcijas prezidents tika ielūgts, un tas notika pirmo reizi pa 50 gadiem. Barozo kungs uzņēma šo prezi prezidentu. Atcerāmies, kā pirms desmit gadiem mums bija liels problēmas, jo kurdu minoritātes tiesības netika ievērotas. Tagad mums ir izveidotas gan Turcijas rādio, gan arī televīzija. Esam izveidojuši arī dzimumu līdztiesības programmu. Esam mēģinājuši izveidot arī programmu, lai uzlabotu kurdu iedzīvotāju dzīves apstākļus un izveidojam jaunu kapacitātu koordinēšanas nolīgumā. Mums ir mazāki nodokļi par internetu, mums ir labots muitas likums, un tagad skaidri noteikts, ka arī militārs personas tiks tiesāts civiltiesā. Esam uzsākuši tiesu reformu. Stratēģija ir ļoti skaidra, un komisija to ir atbalstījusi. Mēs pavisam drīz izdosim jaunu stratēģiju cīņai pret korupciju, un plānojam arī mainīt vides vides regulējumu tā, lai 21. decembrī mēs atvērtu vides sadaļu, arī nodokļu likumi tika mainīti, un tad Čehijas prezidentūras laikā mēs vēl varējām atvērt nodokļu sadaļu. Pirmais mājas tagad mums ir nacionālie svētki. Esam atļāvuši arī atkal saņemt Turcijas pilsonību Turcijas dzēniekam, kas pirms vairāk nekā 50 gadiem viņam tika atņemta šī pilsonība, tāpēc, ka viņam, viņš bija komunists. Es nevaru teikt, ka tagad līdz ar to visas problēmas ir atrisinātas un politiskās problēmas ir pabeigtas. Nē, vienkārši vēlos teikt, ka virziens ir pareizs. Lietas Turcijā ir mainījušas. Mēs esam kļuvuši par demokrātiskāku valsti, caurskatāmāku valsti un varam jau virzīties uz tiem pašiem standartiem, kādas bauda jūsu valstis. Manuprāt, tiešām šī situācija ir izdevīga abām pusēm. Un kad mēs turpinām ieviest šīs reformas, varēsim panākt to, ka Turcija kļūst caurskatāmāka, demokrātiskāka, modernāka valsts. Bet arī jums ir jāsaprot, ka jums tagad būs sabiedrotais, kas būs lielākā mērā atkarīgs, bet arī stiprāks un atrodas īpaši izdevīgā geogrāfiskajā vietā. Protams, ir turpmākie soļi, kas ir absolūti nepieciešami demokrātiskās iniciatīvas ietvaros. Mēs plānojam izveidot universitātēs kurdu fakultātes, izveidot komisiju, lai cīnītos pret diskrimināciju, neatkarīgo cilvēktiesību iestādi, arī izveidot mehānismu pret, uh, pret to, lai uh, kāds paliktu netiesāts par savu noziegumu. Mēs vēlamies arī atjaunot pilsētu nosaukumus, Un vēlamies arī uh, atteikties no aizlieguma izmantot jau kādu citu valodu, atskaitot oficiālo turku valodu politiskā kampaņa laikā. Mēs zinām arī, ka ir nepieciešams grozīt konstitūciju vairākos aspektos. Mēs saprotam, ka bez konstitūcijas tas būs sarežģīti, īpaši tad, ja vēlamies iestāties Eiropas Savienībā, domājam par konstitūcijas izveidošanu parlamentā kopā ar opozīciju, tā lai nonāktu pie daudz demokrātiskākas un pārskatāmākas konstitūcijas. Svarīgi ir tas, ka mums ir atbalsts no mūsu iedzīvotājiem šo reformu laikā. Turcijas iedzīvotāji, iedzīvotājiem patīk demokratizācijas process, process valstī, tie bauda to, tie gūst labumu no šīs ekonomiskās augšspējas. Līdz 2017. gadam Turcija būs lielākā augošā ekonomika tulīt pēc Ķīnas un Indijas. Ir palielinājušies arī iedz, ieņēmumu uz iedzīvotāju iedzīvotāji, bija, tas bija apmēram 300, eh, apmēram 3000 un tagad apmēram 11000 pēc vairākiem gadiem. 6000 ceļu kilom, kilometriem ceļu ir izbūvēti eh, pēdējā gada laikā, kamēr 9000 pēdējo septiņu gadu laikā vien lielākā daļa skolu tika izveidota pēdējos septiņus gados. Katra ceturtā slimnīcas gulta uh, arī tika izveidot pēdējos septiņus gados. Tātad Turcija strauji mainās, attīstās, tā kļūst arvien, kļūst arvien labāka valsts, tā ir arvien piemērotāka bērnu auzīšanā, un arī jūs kā turisti varēsiet turp sūtīt savus bērnus. Un tāpēc sarunām ir jāturpinās par iestāšanos. Tās ir ļoti būtiskas. Pateicos, ka uzklausījāt mani un domāju, ka noteikti ir ļoti daudz jautājumu, ko vēlties man uzdot, tāpēc gribu atstāt zinām laiku, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es labprāt arī gribētu no jums uzzināt daudz ko, tā lai varētu doties atpakaļ uz Turciju un jūs vēstis nodot tur tālāk. Paldies! Godātais ministra, klausījos jūsu prezentācijā ar ļoti lielu interesi. Un jūs pilnīgi noteikti, noteikti izteicāties skaidri. Esmu pārliecināts, ka maniem kolēģiem būs daudz jautājumu, ko jums uzdot, bet man tomēr vajadzēs noteikt, un tāpēc man vajadzēs noteikt zināms ierobežojums. Tad, tad debats uzsāks Rija Omen Roiten, viņa ir referenti, pēc tam ir 18 deputāti, kas vēlas uzdot jautājumus. Ministra kungam jādodas prom 4.30. Tātad mums ir apmēram 45 minūtes laika un gribu lūgt visus deputātus izteikties pēc iespējas īsāk, lai arī citi deputāti varētu paspēt uzdot savus jautājumus. Noteikšu katram divu minūšu uzstāšanās laiku. Tātad vispirms Rija Omenroitena. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju teikt ka ļoti respektēju šo atklāto veidu, ko ministrs izmantoja savā prezentācijā. Viņš runāja par bažām, kas mums šeit Eiropā pastāv attiecībā uz Turciju. Viņš sāk runāt par ārpolitiku. Šorīt eh, jau par to ziņoja arī Brokkungs runāts par ārpolitiku un NATO un Eiropas Savienības sadarbību Viņam noteikti būs komentāri par to, bet ir trīs punkti, ko gribēju pieminēt tieši uz pati. Un tie ir saistīti ar Turciju un tās kaimiņiem, piemēram, Armēniju, jo no paša sākta gala esmu teikusi, ka viss svarīgākais Turcija un Armēnijai ir tikt pāri šīm pagātnes kļūmēm, un tāpēc viņiem jāatver robežas. Protokols tam jau ir izveidots. Ko jūs kā Turcijas valdības pārstāvis, kā vadošās partijas pārstāvis grasaties darīt, lai pārliecinātos, ka jūsu parlamentā šie protokoli tiek arī parakstīti un ratificēti, lai robežu atvēršana varētu notikt. Tālāk attiecības ar kaimiņiem Kipra. Es zinu, ka vakar Toiet kungs apmeklēja, īstenoja apmeklējumu, jūs teicāt, ka turpinās sarunas. Uh, par salas atkal apvienošanu, un jūs arī pats teicāt, ka esat diezgan pozitīvi noskaņots šai jautājumā. Mēs zinām, ka, mēs toties zinām, ka būt pozitīvam tā ir viena lieta, bet uh, nonākt pie reāliem notikam ir kaut kas cits. Es nerunāju šeit par protokolu parakstīšanu, ir tas jāizpild arī dzīvē, ir jāpārliecinās, ka sala tiek apvienota pagājušajā gadā un šogad bija virkni dažādu pozitīvu soļu, un pamazām tiek arī atjaunot uzticēšanās starp abām pusēm. Trīs Kopenhāgenes kritēriji, tie jāizpilda, es jau ziņojumā to pieminēju. Es atklāt sakot, apbrīnoju to, kā jūsu valsts cenšas tos izpildīt. Nu, piemēram, skatāmies uz kurdiem. Jūs sakat, ka lūk, cent, jūs cenšaties strādīt lietas labā. Tas ir ļoti delikāts jautājums, bet tāpat laikā jūs to pieminat, par to runājat. un gribētu jums lūgt ieņemt tādu pašu attieksmi pret nemus, ne, nemusulmanisko mazākumu uh, grupu, minoritāti. Un vārdi ir viena lieta, bet tam visam jātiek pārvērstam arī tiesību aktos. Tātad mēs lūdzam jūs nu, cīnīties par progresu arī šajā jomā. Un kas attiec uz antidiskrimināciju, uz nediskrimināciju, te grib uzsvērt sieviešu tiesības. Mēs redzam, ka tiek īstenotas uh, kampaņas Erdogans kundze un citas sievietes cenšas panākt, stiprināt sieviešu tiesības, mainīt sabiedrības uzskats, tas ir lieliski. Arī tiesība akti ir pozitīvi, bet kā jūs varat grasties pārliecināties, ka šie tiesība akti tiešām patiesi arī tiek īstenot? Vai jums ir plāni šajā kontekstā? lūdzu, jūs var, es gribētu jums lūgt eh, ķerties pie jau pieņemto tiesību aktu īstenošanas. Il secondo intervento è di... Paldies. Nākamais runātājs Flotras kundze. Divi minūti. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Vagiškunga, par to, ka esat eh, kopā ar mums, par jūsu pieejamību, ko jūs apliecinājat arī jauktai paritārajai komitejai. Es eh, par to esmu jums pateicīgi. Es domāju, ka jūs tik tiešām varat lepoties ar savu iniciatīvu, ar savu valdības iniciatīvu, demokrātiskai atvērtībai, kas ir redzama ar šīm eh, pilnīgi acīm redzamajām uh, Eh, demokrātiskas un brīvību veidošanas sakām, un eh, es saprotu, ka līdz šim Turcijas varas iestādēm pietrūka pamatu, un tu, turpmāk tādu netrūks. Es gribētu uzdot trīs jautājumus, kas ir eh, saistāmi ar šo jautājumu. Jautājums par arotbiedrību brīvību. Šobrīd e, šis jautājums bloķē sadaļu par sociālajām lietām. Tas ir sarežģīts jautājums. Kā jūs domājat šo uh, tematu varētu uh, atbloķēt par streika tiesībām, par arotbiedrību brīvībām Turcijā? Otrkārt, atpakaļ uzņemšanas līgums augstā komisāra cilvēktiesībās Eiropa padomā, Eiropas padomē. Uh, un citi ir norādījuši patēroju, patvēru meklētāju un bēgļu tiesību pārkāpumus uz robežas gan Turcijā, gan Grieķijā. Ko jūs domājat par to, ka šo cilvēku tiesību aiz, aizstāšana tiek iekļauta? Un runājot par akī, premjerministrs paziņoja, ka šis jautājums tiks skatīts, tas tomēr netiek skatīts. Kas to bloķē? Paldies. Paldies. Nākošais runātājs Broks. Paldies priekšādātāji, ka devāt man iespēju izteikties. Es domāju, kā ārkārtīgi svarīgi ir, lai šīs sarunas īstenotos pēc iespējas atklātāk un labi, ka šeit jaunajā parlamentā mēs strādājam pie tā, mums ir lūk jau pieredzējusi referente. Un labi, ka šīs diskusijas varam šeit risināt arī bez tā, ka šeit ir eh, Šveices pārstāvi klāt. Gribēju runāt par drošības politiku, un Baiškungs runāja par Turcijas lomu reģionā. Un lūk, jautājums, kas mūs interesē par vis, visvairāk. Kā turpināsies attiecības ar Irānu? Premjerministra Erdogana apmeklējums Irānā. Tas ir tas jautājums, kas mūs interesē. par to, ka Turcija varētu, būt, pal, varētu palīdzēt Irānai kodolmateriālu piegādē. Otrs punkts par to, ka visas šīs lietas ir sasaistītas, un tas viss ir sasaistīts, protams, ar Ankāras protokolu. Varbūt varētu nākt klējā ar kādu žestu drošības politikas kontekstā. Varbūt varētu uz kaut ko piemiekt acis, ja tā ir valsts, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Un sadarbības starp Eiropas Savienību un NATO neīstenojas tik pozitīvi, kā to gribētos. Tas tā prasa daudz līdzekļu. Un tā rezultātā mēs nevaram darīt visu, ko vēlamies darīt. Vai jums ir kādi priekšlikumi, kādas idejas šai saistībā? Varbūt Turcija varētu atteikties no, no šīs savas uh, neaktīvās lomas NATO. Paldies, Broka kungam saka priekšsēdētājs Havita kungs tālāk. Paldies! Bašī kungs, jūsu reputācija ir eh, visiem zinām, jūs esat galvenais sarunu vedējs, apsveic jūs ar šo lielisko amatu un reputāciju, jūs esat mm, devuši palīdzību arī eh, ģenerālsekretāram NATO, jūs esat bijis tas, kas pa, pa, palīdzēs gūt panākums daudz, kur mani jautājumi pirmām kārtām 400 lapušu dokuments, ņemot vērā, ka šeit uh, Jums priekšā ir milzīga auditūtīs. Skats uz priekšu, tas ir tas, ko parlaments visvairāk, par ko, par, par ko parlaments visvairāk interesēs. Bet tagad paskatieties atpakaļ. Eh, to mēs varam labi redzēt, bet kādas reformas paredzēs īstenot 2010. gadā tālāk par konstitucionālo reformu? Jūs teicāt, jā, ka ir. Er, vajadzīgs, eh, vajadzīga vienošanās starp visām partijām un ka tas būs grūti. Jūs, protams, varat maino, vainot opozīciju, opozīcija savukārt vainos jūsu partiju, bet, protams, panākt vienošanos par konstitucionālu reformu ļoti sarežģīti. Kā jūs domājat, kā jums izdosies izkļūt no šīs trupceļa Turcijā? Trešām kārtām. Es uzskatu, ka ir vajadzīgas tālākas pārmaiņas, bet ar to vien nepiet, nepietiks. Tieši kā Mens Rotens kundze teica, kāda ir, jū, kāds ir jūsu viedoklis par vadlīnijām tieslietu sistēmā no tieslietu ministrijas attiecībā uz atsevišķiem, eh, piemēram, izteiksmes brīvības gadījumu eh, un tam līdzīgi. Bet, nu, vienkārši turpinot šo jautājumu, Ko jūs teiktu vecākajiem tiesnešiem jūsu valstī attiecībā uz šīm Eiropas Savienības programmām eh, un uh, hartām par cilvēktiesībām. Visbeidzot, tieši kā jau šorīt teicu, daudz saka, ka šis arma, Armēnijas jautājums e, tiek uzskatīts par e, tādu, kas ir ļoti svarīgs. Jūs tos pieminējāt, un jūs esat centies virzīties uz priekšu, jūs varētu mums paskaidrot, kas ļāva jums pavirzīties uz priekšu, kā, kā jums izdevās gūt panākums šajos jautājumos, jo tad mēs varētu savukārt tālāk saprast, kā gūt panākums arī citās jomās. Paldies, saka priekšsēdētājs, tālāk Lamsdorf kungs. Liels paldies! Tagad varēšu izteikties īsāk, jo par eh, konstitūcijas reformu jau tik uzdots jautājums. Kā jūs tātad, uz, kā, kā jūs redzat šos, šīs pārmaiņas, kā, kā jūs tās iztēlojaties, kur tad nāks šīs pārmaiņas? Otrais, kas manuprāt arī liekas svarīgs, jūs runājāt par Eiropas drošības un aizsardzības politiku attiecībām starp Eiropas Savienību un NATO. Vienkār, visam vienkārši jautājums, vai EIPOL Afganistāna un policijas e, misija Afganistānā, tātad, ko nosūties Eiropas Savienība, ir saņēmusi pieeju dažāda veida informācijām, e, kas saistīta ar e, izlūkdienestu datiem. Jā vai nē, kāda ir tur jūs atbildi? Mēs jau varam runāt stundu stundām par Eiropas Savienības un NATO sadarbību Briselē, Ankarā un citur, bet kas notiek uz vietas vai tiek, notiek apmaiņa ar šiem datiem, jo gal galā mēs šeit runājam par Eiropas Savienības darbinieku drošību. Institucionālās un politiskās debatas ir sekundārs, kad runājam par mūsu iedzīvotāju drošību un mums šī informācija ir vajadzīga, tā jāpadara pieejama. Tātad vai Eiropol ir pieeja šīm ISAF datiem, ar, kas saistīta ar drošības jautājumiem. Tālāk jūs pamatot teicāt, ka Turcija ir ļoti liela tautsēmniecība, ļoti liela ekonomika. Bet joprojām ir tāda milzīga atšķirība attīstības līmenī starp dažādiem, starp Eiropas Savienības valstīm un Turciju. IKP ir apmēram puse no 2004. gadā Eiropas Savienībai pievienojušamies valstu IKP. Un jums ir daudz vairāk iedzīvotāju jūsu valstī. Tātad Turcija diezgan strauji jāgūst panākumu, jā, jāveicina sociāla ekonomiskā attīstība, lai šis, šī plaisa tiktu nosakta. Tālāk Van Ordenkungs saka priekšsādātājs. Minister, it's a great pleasure to see you here. Paldies priekšsādātāji, priecājos jūs šeit redzēt. Ļoti daudzi ir runājuši par to, ka e, e, Turcija ir lielisks NATO sabiedrotais, visi redz, cik tā liela loma enerģētikas sektorā. Nu, un, protams, visi atceras, ka tā ir lielākoties musulmaniska valsts. Mēs vēlamies, lai tiktu gūs pan progresu. Mēs daudz iedzīvotāji ir nobijuši, e, sabijušies īpaši par migrācijas jautājumiem. Uh, nu, ne, ne gluži varbūt no Flotras kundzes e, teiktā aspekta, bet citādāk. Nu, bet, piemēram, Kipras jautājums. Es saprotu, ka no vienas puses Kipra ir atsevišķs jautājums, uh, Eh, nevis, nu, nav saistīts Turcijas iestāšanās, bet tāpat laikā tas tiek uzsverts kā šķērslis tālāku panākumu gūšanai. Jūs jau saprotat, kāpēc. Ko jūsuprāt vēl citas puses varētu darīt, lai nonāktu pie risinājuma Kipras jautājumā? Ja cilvēki vienmēr rāda ar pirkstu uz Turciju vai no Turciju, bet ko var citas puses darīt, lai palīdzētu šo jautājumu atrisināt? No Turcijas perspektīvas skatoties Vai ir kaut kāda uzticības veicināšanas pasākumu, ko jūs īstenojat šai saistībā? Nu, piemēram, vai tiek samazināta militārā klātbūtne salas ziemeļos, jo tas katrā ziņā radītu kopēju pozitīvāku atmosfēru, klimatu tālākai situācijas attīstībai. Tālāk Afganistāna arī tika pieminēta. Un man jāsaka, grāf Lamsdarbi jautājums eh, tiešām bija diezgan aktuāls šai, šai ziņā. E, aktuāls, bet varbūt ne pa tēmu. Īsnībā Epolam nevajag nodarboties ar izlūkdienestu datu izmantošanu, bet gan vajadzētu nodarboties ar policijas apmācīšanu. Tas ir kaut kas cits. Bet Afganistānā svarīgākais ir tas, ka ir jāiz, jā, jāsno policijas klātbūtni. Es domāju, vai Turcija ir gatava nosūtīt papildus spēkus, lai stiprinātu ISAF klātbūtni un rīcību, jo mēs gal galā nevaram atrast pietiekam daudz militāros spēkus, ko izvietot Afganistānā. Tālāk pēdējo jautājumu šajā raundā uzdos Georgiju kungs. País. Sveicām jūs, eh, Bagis kungs. Un eh, es vēlos atzīt. Mēs e, Kiprā ļoti cieši sekojam jūsu valsts visiem demokratizācijas un eh, iestājas pūliņiem. Mēs ļoti cieši sekojam eh, šai situācijai un pieņemam ikvienu faktu zināšanai. Bet tajā pašā laikā nedrīkst eh, ignorēt to, ka ir ļoti tāls ceļš ejams. Taču jūs to zināt labāk nekā mēs. Es domāju, ka, ka Kiprai un arī es personiski vēlētos atbalstīt jūsu optimismu attiecībā uz Kipras eh, jautājumu rezolūciju. Mēs domājam, ka tas varētu notikt tikai tad, ja Turcija Uh, aktīvi no savas puses meklē risinājumu. Jūs ļoti bieži norādāt to, ka neatkarīgi no tā, kāds risinājums tiks rasts no Turcijas vadītāju puses, jūs to atbalstīsiet. Tas ir apmēram tā, kā it kā jūs tagad izņemtu savas uh, likmes no spēles, uh, kas tomēr tā viss nav. Ir jūsu valsts militāra krātbūtne salā, un arī jūs nācāt klajā ar paziņojumu Anglijā Angli, eh, Zviedrijas televīzijā. Mēs domājām, ka eh, atsaukt ikvienu karavīru un nodrošināt mieru šajā eh, va valstī. Vai tas ir jūsu vēlējums Kipras problēmas atrisināšanai? Turcijas pozīcija mums šķiet vispārīgi pozitīva, taču kādā veidā tas ir savietojams ar status quo eh, atstāšanu salas eh, okupācijas ziņā. Tas nebūtu, eh, nav identisks, identisks domāšanas veids runājot par militāro klātbūtni salā. Un, uh, Šobrīd Turcija pati šauj sev kājā. Paldies! Un jums, ministra, ir desmit minūtes, lai sniegtu atbildes uz šiem jautājumiem. Tāpēc es vēlreiz lūdzu visus runātājus ierobežot e, savus jautājumus atvēlētajā jautājuma laikā. Es Gribētu pateikties eh, ikvienam par konstruktīvajiem komentāriem, jautājumiem un kritiku. Un eh, pirms eh, es pārēju pie jau, atbildiem uz jautājumiem, runājot par protokoliem, kas ir parakstīti ar Armēniju. Ja pirms pieciem gadiem uh, Eh, varēja man sacīt, tur, Turcijas ārlietu ministrs varēs parakstīt protokolu eh, ar Armēnijas ārlietu ministru. Es tam nebūtu noticējis, bet mums tas izdevās. Tas tap, nozīmē, eh, ka Turcija tik tiešām vēlas veidot mieru, kad mēs sacījām nulles problēmas ar mūsu kaimiņiem. Tad daudzas valstis neticēja, ka mēs to varēsim sasniegt. Šodien savukārt mēs esam palielinājuši par 300% ārējo tirzniecību, mēs esam palielinājuši tirzniecību sadarbība ar mūsu kaimiņu valstīm par 450%, un tas apliecina to, ka Turcijas apņemšanās stiprināt savas attiecības ar visiem mūsu kaimiņiem ir eh, devusi rezultātus. Pirms desmit gadiem man sacīja, pienāks diena, kad Grieķijas premjerministrs eh, būs par liecinieku Turcijas premjerministra eh, kāzās. Es tam nebūtu ticējis, bet arī tas notika pēdējo gadu laikā. Un e, premjerministrs Karam e, eh, maz bija liecinieks e, premjerministra meitas e, kāzās. Un lietas tik tiešām ir ļoti, ļoti daudz mainī, mainījušās. Mēs esam parakstījuši nolīgumus, lai izvairītos no dubultās aplikšanas ar nodokļiem, un šobrīd Grieķijas Nacionālā banka, kura akcionārs ir arī Grieķijas banka, Eh, tai piedara bankas Turcijā un investē miljārdus, miljārdus dolāru, miljārdus eiro eh, Turcijas finanšu sistēmā. Lietas mainās. Vienīgā konstante eh, ir tāda, ka pirms desmit gadiem mēs izvietojām savu karaspēku lai cīnītos ar Sīriju, kur atbalstīja PKK terorismu. Šobrīd vienīgā valsts Sīrija, kad tie aiztur PKK teroristus, viņi tos nodod Turcijas tiesu sistēmai eh, krimināla vajāšanai. Eh, kopīgi mēs eh, izlēmām atcelt vīzu sankcijas. Mūsu tirzniecīskais apjoms ar Sīriju ir neskaitāms reizes pieaudzis. Tāpat arī mūsu attiecībām ar Armēniju ir ārkārtīgi liels potenciāls un Rīs jautājums bija ļoti būtisks. Mēs esam nodomājuši veidot labākas attiecības ar visiem mūsu kaimiņiem, ieskaitot ar Armēniju. Bet mums arī ir jāatcerās iemesli, kāpēc Turcija slēdz robežas ar Armēniju pēc tam, kad tā bija viena no pirmajām valstīm, kas atzina Armēnijas neatkarību pēc Padomu Savienības sabrukuma, un tas bija Karabahas invāzijas dēļ. Mums bija jāpliecina solidaritāte ar mūsu kaimiņu valstīm un ar mūsu draugiem Azerbaidžānā. Tagad mēs rēķināmies uz eh, Minskas grupu galvenajiem draugiem Krieviju un Savienotiem valstīm, lai eh, rastu uh, risinājumu Karabahas sarunās. Esmu uh, pārliecināts, ka Parīz, Vašingtona un Maskavā uh, sadarbosies tad, viņiem izdosies rast risinājumi, kas uh, padarītu mūsu darbu daudz vieglāk, lai varētu ratificēt protokolu Turcijas parlamentā, un tas arī varētu radīt daudz labāku atmosfēru Armēnijas parlamentā, lai ratificētu šo pašu protokolu viņu parlamentā. Uh, Abas eh, puses gaida virzību uz priekšu un progresu, taču mēs ceram uz Barakas Obama vadību, Nikolā Sarkozī un Medveģeva vadību, lai varētu motivēt eh, prezidentus Alīģevu un Sarkisjānu, lai nāktu, nonāktu līdz risinājumam. Runājot par Kipras jautājumu, šis jautājums izskanēja no vairāku deputātu puses šajā komitejā, tāpēc es sniegšu vispārīgāku atbildi Kipras jautājumu sakarā. Šobrīd eh, eh, tika piedāvāts eh, risinājums. So the series of gestures. In January of 2003, when my prime... Žesta doma, tad, kad es tikos ar uh, Eh, Kofi, eh, mans priekšnieks tikās ar eh, Kofi Anam Davosā, tad es arī biju klāt šajās tikšanās reizē. Pirmā atbilde no Anana puses bija premjerministra, trīs reizes es mēģināju, trīs reizes man neizdevās. Es negribu neveiksmi ceturto reizi. Savukārt atbildi bija ģenerālsekretāra uh, Mēs esam pārliecināti, ka šeit būs solis uz priekšu, lai varētu jūs pārliecināt, ka šoreiz pasākums varētu vainagoties panākumiem. Un sagatavojot Burgarstokas tikšanos, kad mēs apspriedām nākamo uh, plānu, mēs izlēmām, ka mums ir jāatstāja tiesības aizpildīt Baltos laukums apvienoto nāciju ģenerālsekretāram. Un tad, kad plāns tika sagatavots Burkastokā, un es piedalījos šajā Turcijas delegācijā, mēs ļoti cieši strādājam, lai varētu rast risinājumu, un ticiet man, Anana plāns arī mums nešķita pati pilnība, taču tas bija taisnīgs un līdzsvarots. Mums arī vajadzēja piekāpties, ja Anana plāns tiktu apstiprināts, tad Turcijas kara spēkā uh, uh, skaits salā būtu 650, tikai 650 paliktu. 650 vīru uz pieciem gadiem un pēc šī perioda, pēc eh, pieciem gadiem notiktu referendums un Grieķijas karaspēka skaits tiktu samazināts līdz 900. Taču, ja visām pārējām valstīm būtu karaspēks salā. Ja Grieķija apvienotā karaliste eh, var, ir gatavs atsaukt savus karaspēks, arī mēs esam gatavi apspriest šo jautājumu. Tāpēc, tāpēc mēs vēlamies atbalstīt tad, kad <clears throat> mēs runājam par eh, jūsu karaspēkiem, tad ir runa par uh, par, par suverēnu īpašumu, tad, kad ir mans karaspēks, tad mēs runājam par žestiem. Lūk, lūk e, īstenosim šādus žestus visi kopā un katrs no savas puses. Sanāna plana laikā situācija bija e, sarežģītāk. Premjerministrs Erdogans pats nāca e, klajā ar priekšlikumiem Grieķijas vadītājiem, lai atliktu uz vēlāku laiku šīs sarunas, un tajā pašā laikā viņš sacīja, esmu solījis uh, Eh, solījies, devis solījumu ģenerālsekretāram eh, Ananam. Un Erdogans bija līderis, kurš publiski atbalstīja šo plānu, neraugoties uz eh, opozīciju no, gan no Turcijas, gan Grieķijas prezidentu puses. Kipras turki nobalsoja pār plānu. Savukārt Grieķi vairākumā nobalsoja, Kipras Grieķi nobalsoja vairumā pret plānu. Viņi sacīja, nevēlamies, eh, nevēlamies dzīvot kopā ar turku kaimiņiem, ne Eiropas Savienības klauzulām, ne eh, drošības padomas klauzulām, taču mēs piekritām. Eh, šoreiz, toreiz mums neizdevās. Ko darīt tālāk? 2004. gada 26. aprīlī Eiropas Savienības uh, padome nāca kla, klajā ar vienbalsīgu lēmumu, uh, un mēs visi sagaidām, lai Eiropas Savienība pati ievieš savu lēmumu. Šajā dienā Eiropas eh, Savienība izlēma izbeigt Ziemeļkipras izolāciju. Ne manā, ne mana valsts, ne jūsu, daudz jūsu valstis neatzīst Taivānu, bet mēs visi tirgojamies ar Taivānu. Kāpēc mēs nevaram tāpat darīt ar uh, Kipras turkiem? Un izbeigt ar viņu izolāciju. Šobrīd, kad mēs runājam no 27 uh, eh, Eiropas Savienības valstīm tikai vienai ir uh, tiešas tirzniecības saites ar Ziemeļu Kipru. Un šī valsts ir Dienvidu Kipra. Uh, eh, Kipras grieķi var apmeklēt Ziemeļkipru, viņi tirgojas ar Ziemeļkipru, bet viņi nevēlas, lai citām Eiropas Savienības valstīm būtu šīs privilēģijas, un tas nav taisnīgi, tāpēc mums ir jāatbalsta notiekošās miera sarunas. Runājot par e, kaimiņu savienību un tirzniecības e, likumiem. Mēs gribētu panākumus un izdošanos dialogā starp uzņēmēju un darba ņemēju e, kopienām. Vakar es biju Stokholmā un abu pus, pušu vadīju pārstāvi arī tur piedalījās. Uh, un apspriež atverot šo sadaļu, mēs gribētu, lai e, darba likums atbilstu ILO un Eiropas Savienības standartiem. Taču pirmkārt mēs tomēr gribētu, lai šo jautājumu apspriež e, darba ņēmēju un darba devēju pārstāvi un ir uzsākta jauna sarunu kārta par šīs sadaļas atvēršanu. Par to e, Halki was closed because of a court ruling. And we're now Ar Halki runājot, eh, mēs apspriežam juridisko statusu un kā mēs varam atsaukt šo lēmumu. Mēs mēģinam saprast, vai mums ir jāgroz likumdošana, vai mums ir jāgroz konstitūcija, vai mums ir vienkārši jāmaina noteikumi. Tas ir tehnisks process, bet mēs pie tā strādājam. Un šī demokrātiskā iniciatīva skar ne tikai tur, kurdu jautājumu, bet arī uz eh, kristiešiem Turcijā un uz nacionālajām minoritātēm. Mēs mēģinām atrisināt arī viņu problēmas. Vakar eh, Stokholmā es, es tikos ar well, with... tīriešu kopienas pārstāvjiem. Tālāk runājot par Irānu. Eh, eh, Eh, visvecākās robežas pasaulē ir robežas starp Irānu un Turciju, kas nav mainījušās kopš 1632. gada. Mēs eh, darām visu, ko mēs varam, lai izvairītos no risinājumu, ja Irānai, lai, lai atrastu risinājumu. Ja Irānai būtu jū, būtu, ko ieroči, mēs būtu daudz vairāk apdraudēti nekā jūs, taču jāapzinās, ka sarunās ar Irānu ir nepieciešama eh, mazliet cita pieeja nekā jūs esat pieraduši Eiropā. Es domāju, ka Austrum Eiropas pieeja saziņā ar Irānu ir loģiskāka. Un mēs meklējam veidus, kā šo problēmu atrisināt. Tālāk jautājums par E, tiesnešiem Eiropas Savienības programmās. Tas jau notiek, mums ir ļoti daudz e, apmācību programmas, un arī mums ir notikušas garas sarunas ar Tieslietu ministri, lai sagatavotu tieslietu reformas, kas būtu balstītas uz visapturošiem un noliktiem risinājumiem. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu, un tagad mēs gatavojam e, darbības plānu šīs stratēģijas dokumentā, kurā ir skatīti arī tieslietu jautājumi Turcijā. Tālāk eh, konstitucionālā reformā. Eh, eh, nākamais gads ir gads bez vēlēšanām, un jūs kā politiķi apzināties, ka reformas ir ļoti sarežģīti ieviest tad, kad ir vēlēšanas. Un tā kā nākamais gads būs bez vēlēšana gads, mēs ceram, ka opozīcijas partijas sadarbosies ar mums tieši tāpat, kā tas notika 2002. un 2005. gadā, un mēs varēsim reformu noris nodrošināt kopīgi. Tālāk runājot par eh, eh, ārējās drošības politikas jautājumiem, Turcija vēlas, lai šī galvenā vēlme ir eh, taisnīga izturēšanās, un mēs gribam tās pašas privileģijas kā NATO valstis E, SDP mēs negribam e, būt daļa no problēmas, bet gan daļa no risinājuma. Un tālāk runājot par, runājot par sociālo un ekonomisko attīstību. Es jau minēju, ka ienākums uz e, vienu cilvēku ir pieaudzis Turcijā no 3000 līdz 11000 dolāriem septiņu gadu laikā, ja vēl kāda cita valsts ir uh, ir eh, uzrādījusi pēdējo septiņu gadu laikā tikpat strauju izaugsmi, tad eh, pasakiet, kura man tā ir. Un vēlreiz gribu norādīt, ka tas fakts, ka tiešās ārvalstu investīcijas Turcijā līdz 2003. gadam bija aptuveni 1 miljārds eiro gadā, un šobrīd ir 20 miljārdi eiro gadā, uh, Šīs 20 kārtīgais pieaugums ir norāde tam, ka e, plaisa sociāla-ekonomiskajā situācijā Turcijā pamazām mazinās, un mēs turpinam pie tā strādāt. Tālāk runājot par karaspēka e, e, nosūtīšanu papildus uz Afganistānu pēc nesenā paziņojuma no Obamas puses. Ja visas NATO dalībvalstis izlems eh, palielināt savu dalību Afganistānas programma, tad Turcijas lēmums nebūs atšķirīgs, jo mēs eh, visi esam vienā klubā un mums visiem ir jāizstāv tās vērtības, kas satur mūsu kopā - demokrātija, runas brīvība, cilvēktiesības, un tāpēc mums visiem ir jāpalīdz uh, Afganistānai. Tā ir ļoti svarīga valsts mums. Es biju Afganistānā kopā ar premjerministru, un es biju tiešām šokēts saskaroties ar grūtībām un uh, nabadzību, kuras skatīju savām acīm. Es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs varam palīdzēt Afganistānai atrisināt savu tās problēmas. Un tagad nākamais runātājs Sala Franka. Eh, es domāju, ka mēs iespējams atņemsim mazliet laika mūsu viesim, lai varētu uzdot visus jautājumus. Paldies, ministra kungs, eh, paldies priekšsēdētāji ministra kungs, esam pateicīgi, ka jūs esat ap, ieradies mūsu komitejā un izklāstījāt paveikto progresu, kas ir arī ievērojumi un komens kundze ir norādījusi savā ziņojumā. Man ir mazliet provokatīvs jautājums, ministra kungs, ir ties, ka eh, šis progress eh, E, ir atspoguļots e, krimināla e, kodeksā, konstitucionāls grozījumos, sieviešu stāvokļa izmaiņās un, un citās izmaiņās. Mazliet es palieku ar iespaidu uzklausot atsevišķu Eiropas lēmēju iestāžu paziņojumus, uzklausot jaunās augstās ārlietu pārstāves ziņojumu Man mazliet ir iespējas, ka e, Turcijā e, tiek galā ar šķēršļiem, bet līdz ko tā tiek galā ar vienu šķērsli, rodas jauns šķērslis. Un, un tas man mazliet atgādina mītu par Sīzifu, kurš tika notiesāts uh, Eh, stum, ripināt eh, akmeni pret kalnu, šis akmenis visu laiku eh, ripo iz leju. Jautājums ir skaidrs, ministra kungs. Šī attieksme, kas atsevišķās Eiropas Savienības jomās paužās, izpaužās, vai tad, kad mēs runājam par pilso, pilsonību, kā atspoguļo šis jautājums, vai ir vērojams zināms sagurums sarunās ar Eiropas Savienību, jo, e, e, at, cik es saprotu, atbalsts iestāja Eiropas Savienībā, jūsu valstī ir krietni vien mazinājies. E, paldies. Paldies, nākošais runātājs kolēģi, nākošais runātājs kopā. Paldies. Es nevēlētos atgriezties jau pie uzdotajiem jautājumiem. Es eh, gribētu sacīt, ka Ankāras protokola pienākumi nevar tikt ignorēti. Un, lai atgrieztos pie ministra sacītā, viņš sacīja, ka nav nekāda problēma, ka Turcijai nav nekādu problēmu, nulles problēmas ir ar kaimiņu valstīm, un ir ties, ka situācija attīstās pozitīvi, un kara. Kā Eh, Malis eh, kunga klātbūtne Erdogana meitas kāzās bija ļoti pozitīvs eh, fakts. Taču es domāju, ka būtu vēl labāk, ja Turcija pārtrauktu regulāri pārkāpt Grieķijas gaisa telpu. Visu vasaru Turcijas lidmašīnas nelielā augstumā uh, Eh, lidoja pāri Grieķijas salām, terorizējot eh, to iedzīvotājs. Es domāju, ka par šo jautājumu ir jāpārdomā, un es gribētu uzdot jautājumus par sarunu atvēršanu attiecībā par eh, atpakaļ uzņemšanas līgumu starp Eiropas Savienību un Turciju. Šķiet, ka Turcija vēlas atlikt diskusiju sākumu, un es gribētu, lai jūs apstiprināt uzskatu, ka ne, netiks aizskavēt šīs sarunas. Un es gribētu uzdot jautājumu, e, kāda ir jūsu attieksme attiecībā uz divpusējo nolīgumu ar Grieķiju. Jūs zināt, ka 500 personas e, ierodas Grieķijā no Turcijas e, pār, caur jū, par, pa jūras robežu un nolīgums, kas ir parakstīts starp Papandreju premjerministru un Džemu, uh, ir jāpiemēro. Ko jūs par to domājat, Džanaku kundze? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ε, ο Υπουργός απήντησε βέβαια Ministra kungs, jūs jau atbildējāt uz veselu rindu jautājumu, bet runājot par Eiropas perspektīvu Turcijai, jautājums eh, eh, pa jautājumā par dalību valsti Kipru atbildes netika sniegtas. Kādā veidā Turcija varētu, var virzīties uz Eiropu, ja tā nav izveidojusi labas attiecības ar savām kaimiņu valstīm? Mēs redzējām precedentu ar Sloveniju un Horvātiju. Slovenijai bija jāpieņem zināms lietu skaits, lai uh, lai ceļš uz Eiropu te tiktu atvērts. Un kā Turcijas politiskā eh, klase skata šo jautājumu? Vai šeit ir problēmas, kas ir saistītas ar starptautisko statusu? Un Turcija šķiet nesako diplomātiskajiem eh, diplomātiskajam domāšanas veidam, kas ir varams Eiropā kopš tās izveidošanas. Nākošais runātais Kačins. Grazie, onorevole Provera. Gospod minister, eh, rad bi vam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos jūs apsveikt ar to, ka esat klāt, šodien atbraucāt. Un vēlos, protams, arī jūs apsveikt ar ļoti pārliecinošu runu. Un arī reakciju, ko jūs dzirdējat. Gāzes notikuma laikā jūsu premjerministrs ļoti pareizi rēģējis. Esmu ļoti pārsteigts, kā pārējie premjera ministri nav rīkojas, rīkojušies tik ļoti izšķiroši un nav nosodījuši to, kas ir noticis. Tajā brīdī jūsu premjerministrs reģionā ieguva ļoti lielu prestīžu, tāpēc arī apsveicu jūs šo faktu. Jūs teicāt, ka jums ir nepieciešams mūsu atbalsts un uzmundrinājums. Tieši tā es arī daru. Vēlos jūs uzmundrināt, uh, pabeigt noliegumu par atpakaļ uzņemšanu. Jo ja ir kāda valsts, kas vēl nav kandidāta valsts, bet šīs valsts savukārt tiek galā ar atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, Kosova to ir izdarījusi, ar Beļģiju, piemēram, tad varbūt Turcija varētu to pašu darīt. Un tagad es ļoti rūpīgi klausījos, ko jūs teicāt, un balstoties uz jūsu runas, manuprāt, mēs varam izvērtēt kapacitāti, kāda ir Turcija virzoties uz Eiropas Savienību. Tāpēc arī man ir jautājums, kāpēc Turcija nevirzās uz priekšu straujāk? Manuprāt, Turcija var strādāt ātrāk un vairāk. Tāpēc vēlos jūs uzmundrināt to protokolu, kas, par kuriem ir panākt vienošanās attiecībā uz, at, uz attiecībām uz, ar Armēniju. Jūs savā parlamentā to varētu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Turcija ir parlamentārā demokrātija. Un, ja parlaments pieņems šo protokolu, tad Turcijas stāvoklis gan reģionā, gan arī Eiropas Savienībā stipri uzlabosies. Tāpēc es arī teikšu, ka šāda protokola parakstīšana un pieņemšana noteikti būs pozitīvs solis Turcijas virzienā uz Eiropas Savienību. Vēl viena lieta, vai tik tiešām ir nepieciešama papildu līdzekļi jūsu valstī, lai attīstītu uh, dienvidu austrumu daļu. Vēl viena lieta, jūs pieminējat, kā ir atsevišķi aspekti, kas līdz galam nav pabeigt, nu, piemēram, dialogs ar Irānu, vai jūs varētu uzņemties iniciatīvu attiecībā uz dialogu ar Irānu, lai nebūtu problēma? Nākamais deputāts. Orizmenis. Priekšsēdētāji, mani ministra kungs eh, pilnībā nepārliecināja, jo atsevišķas darbības un atsevišķas iniciatīvas no Turcijas puses. Uh, ir pretrunā ar um, realitāti. Mēs dzirdējām par nulles problēmām ar, ar kaimiņu valstīm. Taču, manuprāt, lielākā daļa jūsu kaimiņu uzskata, ka uh, tām ir problēmas ar Turciju. Par Kipru runājot, es gribēju sacīt, ka kopš 2006. gada Turcija ir apņēmusies atzīt Kipras republiku un pie, iztenot uh, Ankāras protokolu un bija ar pozitīvu lomu sarunās. Turcijā vēl aizvien nav atzinusi Kipras republiku. Kāds tam ir iemesls? Tas ir tāpēc, ka Turcija uzskata, ka pateicoties sarunām tiks rasts konfederācijas un nevis federācijas risinājums. Runājot par uh, kon, uzticības pasākumiem, Jāsaka, kopš 2006. gada Kipras turku kopiena ir skaitliski samazinājusies. E, taču kolonistu ir aizvien daudz vairāk. Ir šobrīd 400 tūkstoši Turcijas kolonistu un 40 tūkstošu Turcijas karavīru E, Kipras teritorijā, kas ir gatavi kārām. Turcija ir liela varā, kā to pilnīgi pareizi atzīmē ministra kungs. Tā ir liela valsts, un tā varētu paredzēt e, kādus e, uzticības pasākums. Nikozija ir sadalīta pilsēta, un Famagusta ir spoku pilsēta. Vai Turcija varētu parādīt arī mums citu savu seju? Nākošais runātājs Savēlā. Eh, esiet sveicināts, eh, ministra kungs, tad, kad mēs eh, esat sacījām Elmāram Brokam, ka esam draugi jau gadiem ilgi, viņš mums jautāja, vai jūs bijāt draugi pirms Bagiskungs nekļūst par e, kaut ko bīstamu. Viņš gribēja sacīt, ka jūs e, kopš jūs esat ministra amatā, jūs esat man bīstams draugs. Ministra kungs, mēs esam pazīstami jau ilgus gadus, mēs esam kopīgi strādājuši konstruktīvā veidā, lai parī, palīdzētu mūsu valstīm Turcijai un Grieķijai eh, rast savu modus vivendi, jeb izdzīvošanas veidu. Es biju atbildīgi pār Grieķu organizāciju, kas eh, jau desmit gadus piešķir eh, stipendijas Eh, Turcijas, eh, stipendijas Turcijas studentiem mācībām Harvārdu Universitātē Savienotajās valstīs. Un eh, mēs gribējām dzirdēt jūsu valsts pozīciju šīs Grieķijas institūcijas sakarā. Bet runāsim skaidri, ministra kungs. Mēs esam kaimiņu valstis. Jūs runājāt par Eh, nulles eh, problēmu politiku ar kaimiņu valstīm, un mēs runājam par kāzus Bellī, par kara gadījumu bezmaz vai ar Grieķiju. Kāpēc tad tas tā ir? Eh, jūs atrodaties Eiropa, pie Eiropas Savienības dienvidu robežas, un kopš Lisabonas līguma pieņemšanas Grieķija pārstāvēs Eiropas Savienības dienvidu robežu. Jūs zināt, ka pirms pieciem gadiem mēs bijām praktiski kara stāvoklī. E, nepārtraukti notiek darbības no Turcijas puses, e, e, kuras dēļ mana valsts tērē 35 miljārdus eiro militāram ekipējumam. Tie ir 35, tie ir 35 miljardi, kas ir atņemti e, Grieķijas izglītībai, pilsoniskai sabiedrībai. Ko jūs par to domājat, ministra kungs? Nākošais runātais Lēners. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Paldies, ka atbraucat pie, pie mums. Jūs runājat par cilvēktieslībām un demokrātiju, bet īstenībā tā tas nav. Kā jūs Jūs varat draudzēties ar Irānu, kas ir ļoti nedemokrātisks režīms. Jūs esat gal galā Islāmas konferences organizācijas biedrs. Kā jūs varat uzskatīt, ka cilvēku tiesības ir pilnīgi normāla parādība arī šariata likumā. Jūs teicāt, kā, tur, kā Turcija nedrīkst kritizēt, un presa to ir darījusi nepareizi, un mana, manas grupas priekšsādātāja bija klāt, un viņa atcerās ļoti labi to presa konferenci, kad jūs izsūtījāt presi ārā un teicāt, ka nedrīkst viņi tur būt. Bet īstenībā tas ļoti nopietnas presas brīvības pārkāpums. Mans partijas biedrs kritizē islāmu, Viņš arī ir Nīderlandes delegācijas vadītājs, bet, diemžēl, jūs negribējat ar viņu satikties un runāt, bet es tā īsti nesaprotu, kā jūs šeit varat apgalvot, ka eksistē runas brīvība. Pār Kipras okupāciju. Okupācija ir nelegāla. 2010. gadā no Kipras ir nepieciešams vienkārši izvest karaspēku. Jūs tagad nelegāli esat okupējuši Eiropas Savienības dalībvalsti. Un tas, ko jūs teicāt par Šveicas referendumu, es lasīju presē, ka jūs komentējat šo referendumu, kurā tika nobalsots par minaretu ceļošanu. No kā ar kristiešiem Turcijā, vai viņiem ir tādas pašas tiesības Turcijā, kā jūs vēlaties, lai būtu musulmaņiem Šveicē? Es ar lielāko prieku, protams, runāšu par, ar jums par Turcijas virzību Eiropas Savienību. Man jau šķiet, ka jūs nedrīkstat kļūt par dalību valsts, bet tikai par partneri. Lūdzu, Predekungs. Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu prezentāciju. Vispirms es gribētu apsveikt Turciju divu iemeslu pēc, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs e, un ko mēs varējām atzīmēt 2009. gadā. Pirmkārt, e, Nabuko nolīgums. Es domāju, ka ļoti daudz eiropieši var e, būt gandrīt par šī nolīguma parakstīšanu. Un otrkārt, samierināšanās ar Armēniju. Tātad mani apsveiku, ministra kungs. Uh, Bet kā jau tas tiks eh, sacīts eh, šajā parlamentā vairākas reizes, eh, Turcija ārkārtīgi kavējas politisku reformu jomā. Un lūk, mans ļoti tieši jautājums. Es balstos uz atsevišķiem skaitļiem. Es redzēju, ka 2002. gadā 74% turku bija pār iestāšanos Eiropas Savienībā, savukārt 2009. tikai 45% atbalsta šādu iestiešanos. Vai jūs domājat, ka ir kāda tieša saikne starp entuziasmu krišanos un, un reformu um, noritas lēnumu? Paldies, paldies. Un nākamais runātais Grezības priekšsēdētājs, ministra kungs. Es vēlētos ar. Ār Eh, sacīt tāpat kā iepriekšējie runātāji. Es ar ļoti lielu interesi sakoju eh, jūsu sacītājiem. Jūs eh, stāstījāt par jūsu valsts politiskajiem, ekonomiskajiem sasniegumiem šajā ļoti sarežģītajā sarunu procesā. Un es arī zinu, cik tas ir sarežģīts pats no savas pieredzes savā dalību valstī. Mēs vēlētos, lai nākamās Eh, nākamās eh, nodaļas sarunās būtu vieglāks šajā ceļā. Jūs sacījāt interesantu lietu Irānas sakarā. Jūs sacījāt, ka e Austruma Eiropa labāk izprot Irānu nekā centrālā un, ja es pareizi sapratu, Rietuma Eiropa. Vai jūs varētu pateikt, e e kas ir šo pārdomu pamatā? Un otrs jautājums ir saistīts ar. Uh, Almers Ruitenes kundzes ziņojumu. Un saistāms ar pēdējās eh, aso eh, asociācijas komitejas eh, tikšanās rezultātiem. Šeit tika runāts galvenokārt par NVO un tika paustas, ieb, ieb, tika austi iebildumi krimināla likuma, uh, krimināla likuma pantam 301 uh, eh, cīņā pret terorismu, kas ir ļoti ierobežojuši attiecībā uz izteiksmes brīvību. Vai jūs varētu to komentēt? Nākošais sāla Vrakos. Paldies, priekšsēdētāji, ministri. Es piedaru tiem, kur uzskata, ka pasauli nevar dzīvot bez Turcijas tieši tāpat, kā tā nevar dzīvot bez eh, Savienotajām valstīm, apvienotās karalistas, It Itālijas un eh, visām pārējām starptautiskās eh, kopienas valstīm. Es ceru, ka jūs man piekritīsiet. Un es gribu pieminēt, ka jūs runājat par pusotru miljonu musulmaņu nodokļu maksātāju Eiropas Savienībā, kur ar nepacietību gaidā e, Turcijas virzību uz priekšu. Taču es gribētu atgādināt arī to, ka tie līdzekļi, kas e, tiek saņemti no šiem nodokļu maksātājiem, nonāk arī jūsu valsts kasēs, un tas pateicoties Eiropas Savienībai. Tādējādi es gribētu sacīt, ka man ir tāds Eh, iespējas, ka jūsu valstī ir vairāki varas centri, centri kas oponē viens otram. No nu, vienas puses ir valdība laicīgā vara, no otras puses armija ar savu politiku, un trešā vara ir eh, justīcija. Jau šogad eh, jūs saskārāties ar tām, ar tām pašām problēmām, ar kurām Erdogan valdība. Armija, kamēr jūs armija nepārtraukti pārkāpja E, Grieķijas robežas lidojot pāri Egejas jūrai un tās sālām. Otrkārt, e, jūsu valdība nepauž skaidrus signālus, no kuriem mēs varētu saprast, ka tā kontrolē pārējos varas centrus, un tas apliecina, ka e, visspēcīgākā ir laicīgā vāra. Tāpat arī es gribētu atgādināt, ka nesen Saraģevā parādījās sava veida uh, Eh, sadraudzība pēc britu modeļa. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu pozīcija. Vai jūs atbalstāt Romas līguma 49. pantu, kas ir galvenais Eiropas Savienības pats, vai jūs e, e, to neatbalstāt? Paldies. Botskurta nākošais runātājs. Dank, dank vēl, voorzitter. Um... Paldies, priekšsādātāji. Gribēju uzdot jautājumu par pamatiesībām. Debatēs un ziņojumos tiek runāts par pamatiesībām, vienmēr tās pieminam, tiek runāts arī par izteiksmes brīvību, preses brīvību. Un ko es domāju par šiem pasākumiem, kas jau ir pieņemti? Domāju, ka faktiski tomēr netiek nodrošināta pilnībā preses brīvība un šis jautājums līdz ar to turpina atgriezties darba kārtībā. To pašu varētu teikt arī par reliģijas brīvību. Domāju, ka tas ir svarīgi visai Eiropai, to starp Turcijai. Bieži vien redzam, ka pietrūks tolerants attiecībā pret reliģiskajām grupām, un tas ir ļoti negatīvi. Mums vajadzētu būt tolerantiem pret pilnīgi pret ikvienu pret kristiešu grupām un arī citām grupām, citām minoritātēm. Ir vajadzīga integrāla pieeja šim jautājumam. Un tāpēc arī pieminēju šīs reformas konstitūcijā. Tās būs nepieciešams. Vai jūs varētu man pastāstīt, vai šobrīd turpinās darbs šai virzienā? Kā to īstenot? Kādas jūs viedoklis par šo jautājumu? Kā domājat to panākt? Paldies par uzmanību! il kolega Ang... Tālāk Angurakis kungs. Tem, tempore. Temporis. Kolega Tannok. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε. Τάνοκα kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu eh, reaģēt uz ministra sacīto. Es Eh, esmu lasījis par neo-otomānismu, kas šobrīd veidojas Turcijā. Es nevisai labi sapratu, par ko ir runa, bet eh, jāsaka, ka ministra uzstāšanās ļoti daudz atklāja man un esmu ļoti nobažījies. Es gribētu sacīt, ka esmu gandarīts par Turcijas eh, īstenoto progresu, taču, manuprāt, šis progress ir drīzāk panākts pateicoties Eh, arotbiedrību un strādājošo kustībai Turcijā. Es eh, neuzskatu, ka ir pārāk spīdoši, ka eh, Nazīma Hikmeta atzīšana tiek uzskatīta par lielisku notikumu. Tāpat arī uh, Jūs runājāt par ārvalstu investīcijām Turcijā, taču jū, kas pieaugušas 20 reizes, taču jūs nepieminējāt milzīgo plaisu starp bagātajiem un nabagajiem jūsu valstī, kas ir vienkārši satriecoši. Un tālāk, kas ir dažādu kon sociālo konfliktu pamatā. Es gribētu arī runāt par jūsu krimināla eh, kodeksa 300. pantu. Ja nekļūdos, tad šeit ir runa par eh, pārlieku lielu Turcijas valsts eh, kontroli. Ja šis um, pāns paliek spēkā, tad jūs nevarat runāt par kurdu um, stāvokļu uzlabošanos. Tāpat arī Turcijas armija turpina pārlidot Grieķijas salus. Uh, varbūt kādu dienu e, Turcijas lidmašīnas lidos pār Atēnām, jo es nezinu, kas gan varētu jūs tos aizskavēt. Pēdējais runātājs Tārnoks. Paldies, priekšādātāji. Turcija un tās loma islams, islama konferencē. Gribēju paskai, pastāstīt jums, kur varētu būt potenciālie konflikti kopējo vērtību jomā. Tika pieminēta Kairas deklarācija, bet varbūt vairāk bažas mums rāda tas, ka Amas Hamas līderi tika uzaicināti, un tā gal galā ir organizācija, kas terorismu dēļ aizliegta Eiropas Savienībā. Un nesen jūs uzaicinājāt arī prezidentu Bašeru apmeklēt Stambuls konferenci. Viņš ir eh, starptautiskās krimināla tiesas apsūdzētais starptautiskas spiediena rezultātā. Viņš gan atteica ierasties. Bet nu, tas droši vien bija starptautiskas spiediena rezultāts, un es domāju, ka jūs valdībai vajadzētu pārdomāt šādu veidu aicinājumus. Brit, jūs pieminējat Britu klātbūtni kā suverēnu spēku šeit, bet atgādināšu, ka 60. gadā līgumā šim suverēnai bāzē nebija nekāda saistības ar uh, Kipras republiku un suverēno teritoriju. Tas toreiz bija tāda vienošanās, visas puses vienojas par šī militāro spēku klātbūtni. Saprotu, ka daļa no teritorijas, kur šobrīd ir uh, Britiem, tiks kā daļa atgriezta atpakaļ Kiprai, kā tāds, nu, darījuma, uh, kā tāds cukuriņš ķirsīts šim darījumam. Tālāk par Armēniju. Mans leiboristu kolēģis Ričards Hamats runāja par eh, panākumiem, jūs runājāt par potenciālu, bet jāsaka, es tomēr esmu vīlies, jo pēc visu šī politiskā kapitāla, ko Sarkozi ieguldīja, eh, šai diasporā un visur. Nākamajā dienā jūsu premjerministra teica, ka bez rezolūcijas par eh, NK strīdu, kā Karbaks strīdu, nebūs nekāda iespēja robežas atvērt. Un tas bija ļoti sarūgnoši. Jūs teicāt, ka tas ir solidaritāte ar Azerbaidžānu. Tas, protams, ir taisnība. Bet kā gan jūs samierināsieties ar faktu, ka kāda cita valsts, Kazahstāna, savukārt pilnībā īsteno diplomātiskas attiecības ar Armēniju, un tas nebūtu netraucē jums būt labās attiecībās ar šo valsti? Un es domāju, ka tāpēc jums vajadzētu to aizmirst mazliet šeit par Azerbaidžānu, un tomēr censties samierināties arī ar Armēniju. Paldies, turpin priekšsādātājs. Dod, došu vārdu ministra kungam. Es vienmēr esmu nojautis, ka Eiropas parlaments ir liela struktūra, bet šodien es to sajūtu. Tas pievēršas jautājumiem, kas interesē Turciju, un tas padara mani lepnu. Mēs strādājam pie īstā portfeļa ar visiem jautājumiem un kritiku un komentāriem. Es, es sajūtu, ka tas, ko mēs mēģinām panākt, ir eh, svarīgs uzdevums, proti Turcijas un Eiropas tuvināšana. Uh, Ja mēs runājam par eh, dažādajām pozīcijām, ko minēja jau iepriekš eh, runātājs, Eiropas Savienības līderi patiešām ietekmē sabiedrisko domu Turcijā. Piemēram, 60% eh, turku vēlas, lai Turcija pievienotos Eiropas Savienībā. Bet, kad jautāts, cik daudz no viņiem domā, vai Turcija uzņems, tad rādītājs ir 40%. Un šādu starpību rada uzticības trūkums, ko ir izraisījis šī daži publiski paziņojumi. Mēs kā politiķi bieži vien izsakām paziņojumus eh, pamatojoties uz savām pārliecībām un uz kopējo noskaņojumu, bet eh, šobrīd mēs zinām, ka tas, ko mēs darām, ir soļi pareizā virzienā, un Turcijas tuvināšana Eiropai ir tikpat svarīga Eiropai kā pašai Turcijai un arī pārējai pasaulei. Runājot par Miskopas eh, jautājumiem par atšķirīgajām nostājām attiecībā uz Grieķiju, eh, mums bija tikšanās ar eh, Papanģo kungu nedēļu pēc viņa ievēlēšanas Stambulā. Es apmeklēju Atēnas, un mans premjerministrs nosūtīja četru lapušu vēstuli Papanģo kungam. Uh, kurā viņam tika lūgts sadarboties minoritāšu jautājumos un attiecīgo valstu jautājumos, proti Kīpras, Turcijas, Eiropas Savienības perspektīvas lietās un arī uh, migrācijas jautājumos. Vēstulē uh, mūsu premjerministrs piedāvāja tikties uh, attiecīgiem ministriem no abām valstīm. Šo sanāksim vadīt abu valstu premjeri. Un tur tiktu runāts par problēmām, kas mūs šķeļ, un mēs gaidām Grieķijas eh, ministra atbildi, bet mēs viņu saņēmām pēc tam, kad viņš bija saņēmis vēstuli, un viņš bija diezgan pozitīvi noskaņots, un arī es esmu optimistisks, jā, ir problēmas, taču salīdzinot ar situāciju pagātnē, mēs esam labākā stāvoklī, un mēs ceram, ka mēs varēsim sākt sarunas, lai pieliktu punktu šiem šķeļošajiem faktoriem, un Iespējams, ka jūsu situācijas interpretācija atšķiras no manas, bet eh, tieši tāpēc mums ir vajadzīgi drosmīgi līderi, kas spēj eh, sanākt kopā, sarunāties un beigās paspiest viens otram roku. Eh, attiecībā uz readmisijas līgumu nav nekādas bremzēšanas no Turcijas puses. Mēs strādājam pie tā ar atbildīgo ģenerāla direktorātu, bet eh, tā kā šobrīd ir portfeļu maiņa komisijā un viņš dodas uz citu ģenerāla direktorātu, mums ir jāpārceļ uz vēlāku laiku sanāksmi, kas bija plānota 4. decembrī. Uh, Bet līdz ko jūs būsiet apstiprinājuši jauno komisiju un mēs zināsim jaunos dalībniekus, mēs turpināsim darbu pie šī jautājuma. Mēs gribam to atrisināt, tai nevajadzētu būt tikai Turcijas un Grieķijas problēmai, tā ir arī Eiropas problēma un cīņa ar nelegālo imigrāciju ir svarīga mums visiem, un mēs darīsim visu, kas būs mūsu spēkos, lai rastu risinājumus. Runājot par Kīpras problēmu, es cienu izteikumus, ko pauduši Kipras pārstāvji, taču viņiem ir jāsaprot, ka sadarbībai ir vajadzīgas divas puses. Ja sadarbība būtu bijusi lielāka, mēs būtu dažāda atšķirīgā situācijā šobrīd. Un Turcijas nostājas pamatā ir apvienoto nāciju noteikumi. Uh, proti atrisinājums, cik vien drīz tas ir iespējams, pamatojoties uz divu zonu un divpusēju vienlīdzību. Mēs nelietojam vārdu federācija vai konfederācija, kamēr vien notikuma pamatā ir politiska vienlīdzība, kamēr kamēr eh, risinājums apmierina gan eh, Grieķijas puses, gan Turcijas puses kipriešus, mēs mēģināsim to atbalstīt. Un, ja es pats dzīvotu Kiprā, nav svarīgi, vai Turcijas vai Grieķijas pusē, es eh, atbalstītu Turcijas un Eiropas Savienības sarunas vairāk nekā Turcijas vienas pašas sarunas, jo tās ir ļoti svarīgas reģionam. Uh, un tas ir jautājums, kas var mūs vienot, un mums ir kopā pie tā jāstrādā. Runājot par readmisijas līgumu, mēs gribētu ķerties pie tā, cik vien drīz tas ir iespējams, eh, dalot eh, ar to saistīto slogu. Mums ir problēmas izskaidrot eh, šo jautājumu saviem iedzīvotājiem, tā kā mēs esam muitas savienības biedri, mūsu preces var brīvi pārvietoties Eiropā, bet mūsu iedzīvotāji nevar. Un tas nav īsti prātīgi. Mums ir jāatrisina vīzu problēma Turcijas pilsoņiem, un lai mēs to varētu izdarīt, mums ir jāatrisina arī readmisijas līguma jautājums, tāpēc mēs gribam rast risinājumu iespējami drīz. Runājot par Turcijas dienvidu austrumu daļu, ir vajadzīgi papildu līdzekļi. Mēs jau piešķiram savus līdzekļus. Šogad mēs piešķiram vairāk nekā 500 miljonus eiro un kopumā mēs piešķirsim turpmāko četru gadu laikā vairāk nekā 10 miljārdus eiro šim reģionam, jo mēs gribam, uh, lai būtu progress Turcijas mazāk attīstītajās daļās. Mana partija šajā reģionā 2002. gadā saņēma 25% vēlētāju atbalstu un gandrīz 60% uh, vēlētāju atbalstu 2007. gadā, un tas liecina par to, ka reģiona iedzīvotāji apzinās mūsu rūpes par viņiem un ka mēs patiešām esam apņēmušies risināt viņu problēmas. Un runājot par to, ka es nesaskatu problēmas attiecībās ar kaimiņiem. Mūsu mērķis ir, lai situācija nebūtu problemātiska, bet sadarbībai ir vajadzīgas divas puses. Mēs esam ar mieru risināt problēmas, bet mums vajag partnerus, kur arī grib risināt šīs problēmas, paraugoties uz problēmām uz Sīriju. Ja mums būtu labākas attiecības ar Irānu nekā agrāk, ja mums būtu labākas attiecības ar Krieviju, ja mēs būtu atrisinājuši problēmas ar Bulgāriju, Rumāniju, Grūziju. Tā tas ir noticis, un tas liecina par to, ka mēs varam risināt problēmas arī ar pārējiem kaimiņiem. Neviena valsts nevēlas tīšaprāt kasīties ar saviem kaimiņiem. Mūsu kaimiņi ir diezgan problemātiski, bet mēs darām visu, ko varam, lai veidotu šīs attiecības pozitīvā gultnē, jo tas nāks par labu mums visiem. Runājot par kazu spēlī problēmu, arī šī situācija ir jārisina kopā premjerministri ir jāiedrošina, un arī jums ir jāatbalsta Grieķijas premjers, un jāiedrošina viņš runāt par šīm sarežģītajām problēmām. Šīs lietas var atrisināt pie sārunu galda, pēc tam, kad mēs būsim mēģinājuši saprast viens otru. Mums ir griba risināt šīs problēmas, un mēs to varam. Runājot par Maldinas kunga jautājumu. Valder kungam ir runas brīvība, kuru viņš var izmantot, lai paustu savus uzskatus. Arī man ir runas brīvība. Man ir brīvība neuzklausīt viņu uzskatus. Viņš var runāt savu, un es varu runāt savu. Jūsu ārlietu ministrs, Nīderlandes ārlietu ministrs, jau paziņoja, ka Turcijas iestādēm nav ar viņu jātiekas, kad viņš dodas uz Turciju, jo viņš pats nevar uzņemt eh, visu valstu iebraucošos parlamentu pārstāvis. Valdēra kungs brīžiem mulsina, un tas brīžiem šķiet pat aizvainojoši. Man šķiet, ka viņam vajadzētu ieklausīties pašam savos vārdos, pirms viņš spriež par citu pušu reakciju. Mēs nekad nelūdzām žurnālistus pamest telpu GPC tikšanās reizē mēs nolēmām, ka ievadrunām būtu jābūt pieejamām plašsaziņas līdzekļiem, bet debatēm vajadzētu būt slēgtām, un par to tika paziņots iepriekš. Un pēc tam, kad GPC ievad daļa Ankarā bija noslēgusies, tur runāja Turcijas puse un Eiropas Savienības puse un arī eh, Turcijas parlamenta spīkers bija ieradies eh, plašsaziņas līdzekļiem palūdza doties prom. Tātad dabas puses informēja plašsaziņas līdzekļus un nekas netika paturēts noslēpumā, tā ir parastā kārtība. Runājot par minaretiem, Vai kristiešiem ir tiesības celt savas baznīcas? Protams, ka viņiem ir. Viņi ir izmantojuši šo privileģiju vairāk nekā 800 gadus Stambuls ielās. Jūs varat atrast gan sinagogas, gan baznīcas, gan mošejas, sāna pie sāna. Es dzīvoju rajonā, kur abi mani bērni aug kopā ar kristiešu un ebreju draugiem, un viņi saņem dāvanas gan islāmistu, gan kristiešu, gan ebreju reliģiskajās brīvdienās, jo mūsu dzīvojamajā rajonā mm, visiem bērniem ir šīs reliģiskās brīvības. E, Turcija ir vieta, kur dažādas e, kultūras līdzās pastāv. Jā, mums reizēm ir problēmas, taču 800 gadu laikā mēs esam pierādījuši, ka dažādas reliģijas, kultūras un valodas un arī etniskās piedarības var sadzīvot kopā. Un Mēs uzskatām, ka tas tikai bagātina Turciju. Es ceru, ka Šveices valdība nerīkos referendums mazās pilsētiņās par cilvēktiesību pamatjautājumiem. Ja Šveica būtu Eiropas Savienības dalība valsts, mēs nebūtu nonākuši pie šīs smieklīgās situācijas, un tāpēc Eiropas Savienība ir svarīga. Tā var ne tikai nodrošināt musulmaņu labklājību Eiropā, bet arī kristiešu un ebreju un neticīgo un visu citu labklājību, jo Eiropas Savienība pati ir vissvarīgākais miera projekts vēsturē. Runājot par Nabuko, tā ir lieta, kuras progresu mēs ļoti vēlētos, man ir, man ir bijusi tikšanās ar pašreizēju enerģētikas komisāru piebalgu, un Turcija turpinās atbalstīt šo iniciatīvu. Mēs uzskatām, ka Nabuko ir vajadzīgs, un Turcija turpinās piedalīties eh, šajā lietā, tāpat kā citās lietās, bet te pašā laikā mēs gribētu atbalstīt ITGI programmu. Mēs gribētu rast alternatīvus eh, skatījumus jo Eiropai būs vajadzīgi dažādi enerģijas avoti ilgtermiņā. Mm, kad ir runa par Irānu, ar Austrum Eiropu es domāju Turciju, jo Turcija ir tauta Eiropā, uz kontinenta austrumu pusi vairāk orientēta. Mums ir kopīga robeža ar Irānu. Mēs esam iemācījušies ar viņiem komunicēt, mēs esam bijuši spiesti to darīt. Ticiet vai nē, bet viena trešdaļa irāniešu runā turku valodā. Ļoti jauki. Mums ir labākas komunikācijas prasmes ar viņiem nekā ar citu valstu iedzīvotājiem. Nu, protams, manas izteikumus nevajadzētu vērtēt kaut kādu geogrāfisko nodalījumu kontekstā. Mēs visi esam eiropieši un mūsu problēmas ir kopīgas problēmas. Tāpat arī mūsu risinājumiem ir jābūt kopīgiem. Neaizmirstiet par to, ka irānieši ir ļoti pieredzējuši diplomātijas jomā. Abas tautas šajā pasaules daļā, kurām vairāk nekā tūkstoši gadus ir bijušas savas valstis. Tas ir bijuši turki un persieši. Irāki ir izgudrojuši šāhu, arī tirgošanās koncepciju, un mums ir ar viņiem jākomunicē. Un mēs tagad iedrošinām viņus komunicēt ar pārējo pasauli, ar starptautisko atomenerģijas aģentūru un kļūt par aktīviem dalībniekiem. Mums ir tirzniecība ar viņiem. Vairumam jūsu valstu ir pat lielāka tirzniecība nekā mums ar viņiem. Citas problēmas - pamatiesības, preses brīvība, Situācija Turcijā uzlabojas, kā jau es to teicu. Es neapgalvoju, ka mēs esam atrisinājuši savas problēmas, bet, kad ir runa par preses brīvību, man ir jāatzīst, ka pēdējo septiņu gadu laikā mēs neesam pieņēmuši nevienu pašu tiesību aktu Turcijas parlamentā, kas ierobežot preses brīvību vai runas brīvību, bet mēs esam pieņēmuši likumus, kas šīs brīvības ir tikai palielinājuši. Jā, ir nodokļu problēma, kas, kas ir saistīta ar finanšu ministriju, ar nodokļu iestādi, bet, ja šī iestāde, kas pat par sevi ir neatkarīga iestāde, būtu spiesta meklēt eh, kādu banku vai vai šī situācija netika interpretēta kā Turcijas mēģinājumi ierobežot banku brīvību. Katram uzņēmumam ir jāmaksā savi nodokļi, un šim uzņēmumam patiešām ir bijušas problēmas ar nodokļiem pagātnē, un viņi ir centušies tās risināt. Arī šobrīd notiek sarunas problēma risināšanai, un ja viņi nolems izbeigt šīs sarunas, viņiem ir tiesības doties uz neatkarīgām tiesām, un tiesas Turcijā ir neatkarīgas. Un par to liecina arī uh, tiesas prāvas pret, uh, pret, pret, pret zināmo partiju Turcijā. Visiem ir tiesības uh, nedoties uz tiesu Turcijā, bet uzņēmumi vairumā gadījumu uzvar tiesas prāvas, kad viņi ir pārliecināti par savu taisnību, un tas liecina kaut ko par tiesām Turcijā. Uh, ideja par šo jauno otomānismu. Neviens neapgalvo, ka Turcija ir jaunā otomāņu impērija, un, vai ka tā gribētu par tādu kļūt, bet Turcijai ir jauns skatījums uz situāciju, un Turcija pavisam noteikti vēlas veidot mieru. Uh, risināt situāciju ar problemātiskajām valstīm, tāpēc mums ir alianse ar Spāniju, tāpēc mēs vēlamies e, būt pārstāvēti apvienoto nāciju drošības padomē. Un man jāteic, ka astoņas no desmit e, valstīm pasaulē ir balsojušas par to, lai Turcija piedalītos apvienoto nāciju drošības padomē. Bašir kungs nebija uzaicināts uz Turciju no Turcijas valdības puses. Viņu uzaicināja Islāmiskās konferences sekretariāts, un viņam bija jāapmeklē starptautiskās organizācijas samits. Tajā viņa valsts ir pilntiesīga dalībniece. Mēs nelemjam par to cilvēku sarakstu, kas ir uzaicināti uz uz OIC samitiem. Šis organizācijas sekretariāts pats uzaicina valstu vai valdību vadītājus. Runājot par Kipras suverenitātes problēmu, tās pašas garantijas ļauj arī mums Turcijai atstāt savu karaspēku šajā teritorijā, bet uh, jo citādi mums nāktās pārliecināt prezidentu Aristofijas kungu. Kāpēc Turcija nevar atrisināt savas attiecības ar, ar, ar Azerbaidžānu, tāpat kā Kazahstāna ar Armēniju? Nu, Turcija ir parādījusi savu labo gribu parakstot protokolu, un mēs labprāt ratificētu šo protokolu Turcijas parlamentā. Taču papildus tam, ka mums ir kopīgas kultūras iezīmes, valodas un teritorija ar Azerbaidžānu. Mēs arī iegūstam 30% Turcijas gāzes no Azerbaidžānas. Virkne sabiedroto vēlas, lai Turcija sekmētu Nabuko un, un, un uh, viens no Nabuko partneriem noteikti būs Azerbaidžāna, un te ir uh, pretrunas. Uh, jo partneri it kā vēlas, lai Turcijas Azerbaidžānas attiecības kļūtu problemātiskākas, bet mēs vēlamies šeit eh, kaut kādu virzību uz priekšu, un arī, lai risinātos attiecības starp Azerbaidžānu un Armēniju, Kalnu Karabahas situācija. Grūzija noteikti iegūs no tā, Azerbaidžāna, Armēnija, Turcija, Krievija un uh, risinājums noteikti padarītu reģionu mierīgāku un stabilāku. Lūdzu, turpiniet sniegt mums atbalstu. Jūsu ziņojuma, jūsu arī ziņojuma uh, pirmais, uh, pirmā redakcija tiek izskatīta, mēs uzskatām, jūsu, jūsu idejas, jūsu priekšlikums par ļoti vērtīgiem, tie ir mums ļoti svarīgi, jo jūs esat tieši ievēlēti pārstāvji no Eiropas iedzīvotāju puses. Jūsu devums eh, tiek ļoti augstu vērtēts Turcijā, un jūs varat būt droši, ka ik viens no jums ir laipni aicināts ierasties uh, Turcijā un paust savu kritiku, komentārus vai vērtējumu attiecībā uz Turcijas un Eiropas tuvināšanu. Nākamais gads ir ļoti svarīgs gads. Mūsu valstī nebūs vēlēšanu šajā gadā, bet Eiropā jūs pārveidosiet savienību ar jauno komisiju, ar jauno līgumu, ar jauniem noteikumiem un regulām. Strādāsim kopīgi nākamgad pie tā, lai, lai darītu labu mūsu cilvēkiem, tiem, ko mēs pārstāvam, un lai padarītu pasauli par labāku un drošīgu vietu, kur dzīvot nevien mums pašiem, bet arī mūsu bērniem. Paldies! Liels paldies, saka priekšādājs paldies Bāgiša kungam. Paldies jums, ka varējāt apmeklēt mums, nākt klajā šo uzrunu un ceru, ka tiksimies atkal. Viss vēl jums, visu to labāko gan jums, gan Turcijai. Turcija, dopo Sirija. Poi dopo Sirija. Kolēģi, possiamo ricominciare? Godātie kolēģi, lūdzu atsāksim darbu. Man liekas gūts mūsu vidū sveikt Mingarelī kungu. Viņš ir Eiropas komisijas ārējo attiecību ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks. Un mēs runāsim par Eiropas Savienības un Baltkrievijas attiecībām. Viņš pastāstīs mums, kāda tad ir situācija pašais šajās attiecībās un kāda attīstība viņš paredzējis turpmākajā laikā. Tātad lūdzu laipni sveikts mūsu vidū, Mingarēlī kungs. Per un anno. Padome nolēma uz gadu palī, pagarināt ierobežojumu apturēšanu, kas tika noteikta eh, pārvietošanās, personu pārvietošanās brīvībai atsevišķām Baltkrievijas teritorijām. Un tas ir signāls, ka vēlamies atkal uzsākt dialogu ar šo valsti. Un ka vēlamies virzīties uz reālu demokrātisku procesu Baltkrievijā. Un, bet komisijas pārstāvjum uzdevums ir nodrošināt Baltkrievijas līdzdarbību Austrum partnerības projektā. Tas interesē sešām austrumu valstīm. Šis projekts attiecas sešām austrumu valstīm, tostarp arī Baltkrieviju. Mēs vēlamies atbalstīt konstruktīvu pieeju. Un esam arī veikuši virkni pielāgošanu, pielāgojumu šim jautājumam. Un redzam, ka panākumi tiek gūti attiecībā uz individu brīvībām, vēlēšanu brīvībām un tam līdzīgi. Tātad tas ir dialogs, kas nekādā veidā nekompromitē opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Vēlamies uzklausīt Mingarelī kungu par to, kā tad šīs attiecības attīstās, kā notiek sarunas par iespējamo nolīgumu slēgšanu ar šo valstu. Mingarelī kungs lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Īsos vārdos es mēģināšu izklāstīt, ko mēs domājam par pašreizējo situāciju Baltkrievijā un aprakstīt to, ko Eiropas Savienība ir piedāvājusi Baltkrievijai kā rīcību, ja attīstoties pareizā virzienā, citiem vārdiem sakot, demokratizējoties šai sabiedrībai, eh, šād, šī tendence konsolidējas un turpinās. Vispirms tā tad pašreizējā situācija, kā jūs zināt, Eiropas Savienība kopš eh, 97. Eh, gada ir ar ļoti ierobežotām attiec attiecībām ar šo valsti, jo 97. gadā kād eh, varu pārņēma, jeb citiem vārdiem sakot, tik ievēlēts Lukašenko, un eh, ņemot vērā restriktīvos pasākumus, kas tika izstrādāt šajā valstī, padomu izlēma nevirzīties uz priekšu parakstot un ratificējot partneru attiecību un sadarbības līgumu, kas tika parakstīts ar šo valstu kā tas notika ar citām bijušajām padomu savienības eh, republikām 90. gadu pirmajā pusē. Tātad eh, partnerattiecību nolīgums tika, tika apspriests, sarunas pabeigtas, un 20, 97. gadā padome nolēma to iesaldēt. Tas vēl aizvien ir iesaldēts. Pirmais punkts. Otrais punkts Eiropas Savienība, kā jūs zināt, 2004. gadā nāca klajā ar Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politiku, un padome izlēma politisko nosacījumu dēļ šajā valstī. Uh, neuzskatīt Baltkrieviju eh, kā iekļaujam kaimiņu attiecību politikā savukārt pārējās kaimiņu valstis, Ukraina, ba, eh, eh, piemēram, un, un Moldova var izmantot šī, šo kaimiņu attiecību statusu. Pēdējo desmit gadu laikā Baltkrievijā mēs vērojam uh, zinām notikuma attīstību Baltkrievijā. Visnozīmīgākais pasākums bija Lukašenko lēmums apdrīvot politiskos ieslodzītos. Un principā šodien it kā nav, es saku, it kā nav politisko ieslodzīto Baltkrievijā, taču ir vairākas personas ieslodzījumā, kuru status ir diskutējams. Tomēr jānorāda, ka Baltkrievija ir virzīsies zināmā mērā pa pareizo ceļu, atbrīvojot politiskos ieslodzītos virzītos eh, at, eh, padarot eh, vieglākus nosacījumus un ierobežojumus attiecībā uz pilsonisko sabiedrību, un Eiropas Savienība pēdējo gadu laikā ir veikusi zināmas pasākums, kas apliecina tās gribu atjaunot kontaktus ar šo valsti. Tātad pirmkārt, uh, bija uh, so, augstā pārstāvja uh, Solanas vizītes, ārlietu komisārs Ferrero Valderas vizītes, tāpat arī vairākas uh, vizītes starp augstiem ierēģiem un diplomātiem. Un arī mēs esam pie, pie, izlēmuši piedalīties eh, daudzpusējā austrumu uh, partnerības pasākumā, kas, kas tika uzsākts 2009. gada Čehijas prezidentūras laikā un kura mērķis bija padziļināt politisko dialogu ar austrumu Eiropas un Dienvidu Kaukāzu valstīm un tajā pašā laikā tās pakāpeniski integrēt iekšējā tirgo Eiropas Savienībā. Tātad Baltkrievija piedalās daudz pusējā austrumpartneru attiecību eh, daļā, un tas notiek ar entuziasmu. Mēs uzskaitījām četras platformas, kas būtu kā pīlāri šīm partnerattiecībām, un katru reizi Baltkrievija tika pārstāvēta labā līmenī un sniedza pozitīvu devumu kolektīvajās sarunu debatēs. Lūk, tā ir šī brīža situācija. Pirms dažām nedēļām ārlietu ministri izlēma uh, uz gadu pagarināt sankcijas attiecībā šo valsti. Uh, Uh, aizliegumu pārvietoties atsevišķiem vadītājiem, kā arī šo valstu avāru iesaldējumu uh, mūsu valstī, kā arī pagarināt uz vienu, papildus šim lēmumam pagarināt uz vienu gadu, iz, tika izlemts arī pagarināt uz gadu sankciju atcelšanu. Skaidri uh, sakot, tuvāko 12 mēnešu laikā sankciju pret Baltkrieviju nebūs. Eh, vispārīgo lietu padomi un ārlietu padomi eh, lūdzā veikt konkrētus pasākumus, sagatavot ieteikumus iespējām eh, uzsākt ar Baltkrieviju sarunas, lai atvieglotu vīzu izsniegšanu, īstermiņa vīzu Eh, vīzu termiņa, īstermiņa vīzām Eiropas Savienībā, ko mēs angliski dēvējam par vīza facilitation, un eh, tas eh, bija kā angļu terminu izmantojot shadow action plāns, jeb plāns, kas tiek kopīgi izstrādāts ar austrumu, izstrādāts austrumu un uh, Eiropas un Dienvidu eh, Kaukāza valstīm, piedāvājot šīm e, valstīm e, atvieglotu darbības plānu, kurā mēs nospraustu atsevišķus mērķus, runājot par demokrātiskām reformām un ekonomiskām korekcijām savukārt. E, no savas puses mēs varētu piedāvāt atsevišķus jautājumus, kas interesē viņus, un komisija strādā. E, Eh, strādā pie šiem abiem jautājumiem - vīzu atvieglojums un tā saucamais šadavak eh, action plan. Un, ja tuvāko mēnešu laikā Lukašenko piekrīt pakāpeniski demokratizēt režīmu, un sabiedrību, tad būs iespēja no mūsu puses eh, vairāk iesaistīties darbā ar šīm valstīm. Mēs norādījām šo valstu varas iestādēm, ka mēs ļoti uzmanīgi sakosim uh, viņu darbību attīstībai piecās konkrētās jomās. Pirmkārt, liberalizējot to uh, vidi, kurā darbojas mēdīji, konkrēti uh, atvieglojot mēdīju, it īpaši neatkarīgo mēdīju izplatīšanu Baltkrievijā. Otrkārt, uh, ar nosacījumu, ka nav jaunu politisko ieslodzīto šajā valstī. Trešais - uzlabot eh, NVO reģistrācijas nosacījums. Ceturtais nosacījums ir eh, uzlabojami un grozījumi eh, vēlēšanu likumos, lai ņemtu vērā rekomendācijas, ko, ko izteica ECO. Un ceturtais nosacījums ir izteiksmes brīvības uzlabošana, lai o, eh, politiskajai opozīcijai būtu iespējas eh, paust savu viedokli, nebaidoties no represijām. Lūk, tas ir tas, ko mēs piedāvājam Baltkrievijas varas iestādēm un no komisijas puses mūsu uh, eh, prāti, bet es vēlreiz gribu pasvītrot, ka tas ir komisijas un nevis Eiropas Savienības viedoklis. Mēs domājam, ka vajadzētu virzīties uz priekšu parakstot un ratificējot uh, E, partnerattiecību un sadarbības līgumu. Kāpēc? Mūsuprāt, parakstīt nolīgumu ar partnervalsti pat tād, ja šis, šī partnervalsts ir sarežģīts klients, tas nenozīmē E, izdarīt dāvanu režīmam, kas pārvalda šo valsti, bet piešķirt instrumentu, lai varētu apspriest ar šo valsti visus e, tematus, kas ietilst mums kopīgajās interesēs un īpaši tos tematus, kas satrauc. Mums ir e, regulārs sanāksmes ministru, ekspertu, ierēģu līmenī, kas dot mums iespēju virzīties uz priekšu tajās jomās, kas mūs interesē un kas dotu mums iespēju apsprast tos jautājumus, kuros mums pastāv domstāvības domstarpības. Lūk, īsos vārdos eh, mans kopsavilkums mūsu pašreizējai pozīcijai un, protams, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Bini, grazie. Liels paldies, saka priekšādātājs. Paldies par šo prezentāciju. Man jau šeit ir runātājs saraksts ar cilvēkiem, kas vēlas uzdot jautājumus, bet varbūt es pirms došu vārdu referentam. Palēckis, kungs, lūdzu, jums vārds. Liels paldies! Liels paldies, priekšsādātāj, kungs! Bija ļoti interesanti jūsos klausīties. Un domāju, ka komisija ir izveido, izvēlēsies pareizo pieeju, pareizo ceļu. savu prezidentu rīcības dēļ Baltkrievija ir panākusi tādu kā pašizolēšanos. Pirms pāris gadiem Eiropas Savienība pat palīdzēja Baltkrievijai pieš... īstenojot šo izolēšanās pasākumu. Tagad pārmaiņas Baltkrievijā ir iespējams, manuprāt, tikai tad, ja izveidosim kontaktus dažādos citos līmeņos, ne tikai vecākajā, ja valdības līmenī, nē, bet ir vajadzīgi kontakti arī pavisam zemā, zemos līmeņos, kultūras jomā, vēsturiski saprotam, ka austrumu politikas praksa tāda, kā to piekop rietumu pasauli, nav nepie kā novedusi Un tikai līdzdarbojoties varam kaut ko panākt. Es domāju, ka Eiropas Savienībai un Eiropas komisijai līdz ar to e, ir visi pamati, un paldies viņiem par to, ka viņi iet šai pareizajā virzienā. Parlaments iepriekšējā sastāvkuma laikā vairāk kā vienreiz uzsvērs, ka tajā brīdī, kad runājam par cilvēku tiesībām un politiskajām brīvībām Baltkrievijā, mums lielākoties ir vajadzīgs dialogs un domāju, ka šādi varam dot savu ieguldījumu dialogu veidošanā Lietuva, Latvija, Igaunija un citas Baltkrievijas kaimiņu valstis atbalsta šādu politiku. Gribēju jums vaicāt. Iespējams, ka jums nepietiks laika Varbūt jums nav bijis laika izpētīt likumu, kas pieņems Baltkrievijas parlamentā attiecībā uz vēlēšanu likumu grozījumiem. Oficiālajos paziņojumos teikt, ka tas ir milzīgs solis uz priekšu, un es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu sīkāk pastāstīt par šīm grozījumiem, kāda ir jūsu analīze attiecībā uz šo it kā pozitīvo soli, ko deklarējusi, ko deklarējuši Baltkrievijas varas iestādes. Jūs pamatot pieminējāt, ka labāki nosacījumi NVO darbībai un opozīcijas spēkiem ir viens no priekšnosacījumiem, ko Eiropas Savienība noteikusi nolīguma noslēgšanai. Un gribēju dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz šiem kontaktiem ar opozīciju, ne tikai oficiālā līmenī, bet arī citos. Eiropas parlaments ļoti aktīvi darbojas šajā jomā pavisam nesen. Tas bija pagājušajā nedēļā. Aleksandrs Miļinkēvičs apmeklēja Eiropas parlamentu. Viņš ir, kā jūs zināt, opozīcijas vadītājs, un komisija, kā zinām, strādā arī ar opozīcijas spēkiem, gan Ferēro Valdners kundze, gan Solans kungs ir ticies ar opozīcijas aktīvistiem. Kā jūs vērtējat situāciju opozīcijas jomā šobrīd Baltkrievijā? Būtiska opozīcijas daļa runā par Eiropas Savienību, ir par Eiropas Savienības atvēršanos pret Baltkrieviju. Un tādi aktīviski kā Anatolijas Ļebecka un citi uzskata, ka kontakti ar oficiālajām varas iestādēm Baltkrievijā šādas jaunas politikas ietvaros varētu stiprināt Lukašenko režīmu. Nu, tie ir tie jautājumi, ko gribēju jums uzdot, bet vēlreiz liels paldies, ka ieradāties šeit un ka sniedzat informāciju, kas mums tik ļoti vajadzīga. Paldies! Lieliski! Tālāk došu vārdu kolēģim Protuševiču kungam. Viņš, ir, eh, viņš darbojas Eiropas un Baltkrievijas attiecību delegācijā. Paldies priekšsēdētāji! Vairāk kā divus gadus esmu vadījis šo delegāciju attiecībām ar Baltkrieviju, un tieši tāpēc diezgan labi pazīstu situāciju, kā arī attīstību šajā ziņā attiecībās starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju. Un var teikt, ka sākotnējā pozīcija bija ļoti tāda strikta un radikāla. Pirms gada es sapratu, ka notikusi kaut kādas pārmaiņas politikā attiecībā pret Baltkrieviju no izolēšanas, no tā, ka mēs uzskatījām, ka tā jāpatur izolēta. Sarunu kontekstā mēs pārgājām uz to, ka vēlamies mudināt Baltkrieviju spērt soļus demokrātijas virzienā un īstenot sarunas par šo jautājumu. Un tomēr jāsaka, izvērtējot situāciju, nu jau pēc gada, pēc pusotra gada, esmu teikt, var teikt, ka esmu ļoti sarūktināts, ļoti vīlies attiecībā uz progresu cilvēktiesību demokrātijas virzīšanas jomā. Tas saistīts arī uz to, ko, ar to, ko teica Minga Rēlīkungs savā ievadrunā. Pirmām kārtām izteiksmes brīvība joprojām ir ļoti ierobežota. Nu, piemēram, tas attiec arī uz Startautisko žurnālistu federāciju, un viņi par to mūs informēja pirms mēneša. Turklāt joprojām nav arī reāls politisko partu brīvi, partiju brīvības un NVO darbības brīvības. Baltijas Kristīgā demokrātu partija bieži vien tiek noraidīta, tiem eh, tiek dažādi negatīvi, negatīvas darbības svērtas par to. Viņi vēlējās mainīt, piemēram, nosaukumu, tas viņiem netika ļauts, viņiem tiek likti ceļā dažādi šķēršļi. Viņi pat nevēlējās neko uzzirt, viņi tikai nedaudz gribēja mainīt savu nosaukumu. Pirms pāris nedēļām likās, ka pārmaiņas varētu norisināties saskaņā ar OECD demokratijas instrumenta biroju atteikto Baltkrievijas parlamentam pārstāvju namam tika liks priekšā šis priekšnums, bet šis te eh, SAO un demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta birojas secināja, ka nekādas pārmaiņas nav notikušas. Baltkrievijas birojas apgalvoja, ka šis jaunais likums 90% eh, Viņa teica, ka 90% rekomendācija ir ņemt vērā šajā likumā, bet jāsaka, kura tad ir šie 90%, vai tie ir svarīgākie procenti vai mazāk, svar, vis, vismazāk svarīgie procenti. Neskatoties uz rakstisko vienošanos, kas noslēgta starp Centrālo vēlēšanu komiteju, uh, un eh, es savu demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta bīroju. Un šis likums tiks likts priekšā parlamentam. Protams, vēl notiks konsultācijas, eh, bet tā, tā vismaz tika teiks, bet šāda konsultācija nebija. Nu, tātad, zināmā mērā mums jāņem vērā, ka, ka šis eh, it kā pozitīvais daudzsološais vēlēšana likuma izmaiņas posms tomēr nav nesis rezultātus. Uh, tā kā to vēlējamies. Un visbeidzot, tā kā Mingarelī kungs pieminēja, ir joprojām apmēram desmit personas, kas eh, ko Amnesty International uzskata par ieslodzītajiem, kas izcieš sodu pārliecības dēļ. Viens, eh, viens no tiem, piemēram, ir Dobskī kungs. Un tāpēc mans jautājums no viss izrietušā ir šāds. Ir šī jaunā politika attiecībā no Eiropas Savienības no Eiropas Savienības puses vi, tiek runāts par cilvēktiesību dialogu, tas iek, tiek izsludināts, deklarēts. Kādi tad ir šī dialoga rezultāti, ja tāda vispār ir? Un otrām kārtām, šorīt mums bija viedokļu apmaiņa ar jauno augsto pārstāvu baronesi Aštoni par Eiropas Savienības politiku. Viņa pieminēja kaut ko par kluso diplomātiju. Un es esmu ļoti nobežījies, ka šī klusā diplomātija tiešām būs tik klusa, kas, ka novedīs pie klusēšanas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Es uzskatu, tas ir ļoti riskanti. Tas ir riskanti ne tik vien mums, bet galvenokārt arī Baltkrievijas opozīcijai, ko vada Miļinkēvičs kungs, jo viņi atbalstīšu Eiropas Savienības jauno politiku, un šobrīd pastāv risks, ka pirmkārt viņš zaudēs uzticēšanos, sabiedrība viņam vairs neusticēsies, jo šī jaunā viņa atbalstītā politika nenesīs nekādus rezultātus un nenesīs nekādas pārmaiņas, un otrām kārtām, kas vēl svarīgāk, viņš var zaudēt arī uz, eh, ticību mums Jo, ja šī politika faktiski apies opozīciju dialogā, tad tas nav atbalstāmi. Un te es gribu atsaukties uz Berlusconi vizīti Minskā, pirmdien pirmo reizi, kad Eiropas Savienības, tā ir pirmo reizi, kad Eiropas Savienības eh, vadītājs ieradās Minskā, pats par sevi tas nekas, tas viss ir kārtībā, bet savu apmeklējumu laikā viņš netikās ar nevienu no demokrātiskās opozīcijas pārstāvjiem un tā ir, manuprāt, ļoti liela kļūda. Es, Mingrelī, kungs, gribēju jums teikt, ka mēs neatbalstam šādu piegājienu, un es nezinu, kā jūs grasties novērst šāda veida situācijas nākotnē. Paldies, saka priekšsādātājs. Vēl divi runātāji vēlas uzstāties saskaņā ar manu sārakstu. Atvainojiet, saraksts priekšā tātad man ir diezgan garš. Atcerieties, ka mums vēl jā, jārunā arī par Afganistānu un Sīriju, tāpēc lūdzu eh, divas minūtes neilgāk jautājumu uzdošanai Šulc kungs. Herr Mingarelli, Sie haben in Ihren Ausführungen sehr stark die Chancen für ein. Uh, ir runa par to, ka ir diezgan lielas iespējas kaimiņa attiecību līgumu noslēgt. Uh, Taču situācija ir tāda, ka viena puse vai otra puse bloķē situāciju, un kā tad mēs īsti eh, vērtējam šo muitas savienību starp Krieviju un Baltkrieviju? Un, eh, un, un arī eh, Krievijas dalības jautājums PTO arī ir piešķīris jaunus, jaunus aspektus šai situācijai. Questa è una zitta. Uh eh? -huh. Mhm. Sì. Allora, la parola al collega. Tā, tālāk Kovač kungam došu vārdu. Činkuja bardzo, pāņi e, pšu. Liels paldies, saka Kovač kungs. Paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi. Gribēju paust atbalstu Protaševiča kunga teiktajam. Manuprāt, tiešām ir pienācis laiks iesaistīt opozīciju šai dialogā Baltkrievijas opozīcija šobrīd tiek pilnībā ignorēta. Vai tā ir apzināta Eiropas Savienības politika rīkoties šā, vai komisija tā dara tīšām? Bet, nu, efekts, protams, ir tāds, ka tiek stiprināts Lukašenko režīms Baltkrievijā. Manuprāt, komisija un padome, komisija un padome beidzot jāliek kārtas galdā. Vai jūs domājat, ka jūs šobrīd esat nodrošinājuši atbilstīgas attiecības ar demokrātisko opozīciju Baltkrievijā? Pasakiet man skaidru un gaišu, kādas ir jūsu attiecības ar opozīcijas pārstāvjiem, kādas bija attiecības ar opozi starp opozīciju un Solanas kungu un Fer eh, Benit Ferrero Valderu, un kāpēc Berluskonī netikās uh, ar opozīcijas pārstāvjiem. un cik lielā mērā, kad tiekties varas iestādes pārstāvjiem, tiek darbā iesaistīti arī opozīcijas pārstāvji. Ja nevarat man atbildēt tagad, viss kārtībā. Es eh, uzrakstīšu šo jautājumu precīzāk, no, noformulēšu to rakstiski. Esmu pārstāvis no deputāts no Polijas un varu jums pastāstīt, ka tas, kas opozīcijai ir vajadzīgs šobrīd visvairāk, ir ne tik daudz tiesības izteikties vai izteiksmes brīvība, bet tai jāzina, ka ka iedzīvotāji var uz to likt zināmas cerības. Un gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu. Nākamais jautājums par vēlēšanu likumu. Šeit arī grib no jums saņemt skaidru atbildi. Nav nekādas jēgas slavēt Lukašenko par grozījumiem vēlēšanu likumā. Mēs jau nevēlamies uh, grozījumus vēlēšanu likumā, mēs vēlamies brīvas vēlēšanas. Dāmas un kungi, jums, jūs, Mingarelī kungs, ļoti labi zinat, ka gru, vēlēšanas, li, vēlēšanu likumu var izmantot kā tādu dūmu aizsegu, lai rīkotos negotīgi. Drīzāk šādas brīvas vēlēšanas ar to tiek padarīts vēl neiespējamākas. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Andrikienas kundzei vārds. Lūdzu, izsakaties īsi. Man nepatīk šeit visiem jums atņemt rusāšanās laiku, bet tiešām mums nav daudz laika. Mingrilīkungs, eh, liels paldies par šo pārskatu par situāciju Baltkrieviem. Mans jautājums ir par tautsēmniecības situāciju valstī. Vai jūs varētu lūdzu padalīties ar jūsu priekšstatu un jūsu zināšanu par to, kāda ir Baltkrievijas ekonomika šobrīd, it īpaši ņemot vērā pasaules finanšu un ekonomikas krīzi. Otrs aspekts ir šāds. Baltkrievijas varas iestādes uh, ir it kā spēruši zināmu so, soļu ceļā uz, uz tirgus liberalizāciju. Viņi uzstāja, ka esot nodrošinājuši lielāku brīvību ārzemju kapitālam Baltkrievijā. Vai jūs varat apstiprināt šādas uh, deklarācijas? Un vai jūs uzskatāt, ka tas būs tāda, tāda jauna iespēja Baltkrievijas tautsēmniecībai un vai Eiropas Savienības uzņēmumi varēs doties uz Baltkrieviju un tur darboties? Trešais jautājums. Uh, ir saistīts ar neseno paziņojumu, ko, ko nāca klējā Krievija, Kazahstāna un Baltkrievija, ka šīs trīs valsts varētu veidot muitas uh, savienību un pievienoties PTO, bet tie ir tikai vārdi, vai tiešām ir kaut kas konkrēts šīs deklarācijas pamatā šajos paziņojumos. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, kolēģei! Tālāk vārdu dodu Vigēņina kungam. Thank you, Chair. <clears throat> I... Paldies, priekšsēdētāji! Es runāju šeit kā Eironest parlamentārās asamblējas delegācijas vadītājs. Viena no galvenajām problēmām, ar ko sastopamies, ir tieši Baltkrievija tās līdzdalība šajā asamblējā. Man jāsaka, ka mūsu parlaments nav gatavs atzīt veidu, kādā Baltkrievijas parlaments eh, darbojas kādā veidā parlamenta pārstāvji varētu pilnībā līdzdarboties šajā Eironest asamblējā. Mēs esam jau pieņēmuši arī vairākus lēmumus, mēs tos pārskatījām, mēs esam gatavi spērt nelielus soļus pretim Baltkrievijai, bet mēs nedomājam, ka mēs strādājam ar demokrātiski ievēlētu parlamentu, un tāpēc nesam gatavi šī parlamenta pārstāvis iekļaut asamblējā. Protams, līdz ar to redz, rodas dažādi veidi problēmas ne, negribu iedziļināties detaļās, bet mans jautājums ir šāds. Kā jūs vērtējat Baltkrievijas līdzdalību austrumu partnerībā līdz šim? Un, jūsuprāt, kādas ir viņu saistības ievērtu, ievērēt, ievērot šo politiku, kā, ko šāda viņu pārstāvja neuzaicināšana uz ampl, a, asamblēju varētu, e, kā, kādas sekas tā varētu radīt, jo zināmā mērā, protams, šeit pastāv arī solidaritāte e, starp e, austrumu partnerības bloka valstīm. Vai jūs domājat, ka būtu viedi no Eiropas Savienības puses censties izveidot koordinētāku politiku starp komisiju, parlamentu un uh, padomi, piemēram, attiecībā uz atsevišķiem šīs politikas aspektiem? To saku tāpēc, ka uzskatu, ka mums kā parlamentam vajadzētu palīdzēt veidot šo politiku tai darboties, bet tāpat laikā pastāv arī zinām principu jautājumu, kurus nedrīkstam, nedrīkstam aizmirst, nedrīkstam šos principus pārkāpt. No vienas puses mums ir vajadzīgs jūtas atbalsts un tā tālāk, bet es domāju, ka arī jums ir vajadzīgs mūsu atbalsts, ja mēs vēlamies gūt palīdzību šajā austrumu partnerības projektā. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs, tālāk došu vārdu Tanaka kungam. Paldies, priekšādātāji! Atgriezīšos pie 2002. gada pirmo reizi pievienojos Baltkrievijas, Moldovas un Ukrainas komitejas darbam. Atceros, Mingrēlī kungs, jūs jau no tā laika, tātad jūs tiešām esat ilgadējs, ilgadēji pieredzējis eksperts šai jomā. Pilnībā piekrīt, ka izolācijas politika, ko īstenojām, ko īstenoja dalību valsts un arī ASV, palīdzēja tikai radīt uh, Baltkrieviju par tādu kā Eiropas kubu, un tas nenāca, nenonāca ne pie kā laba. Drīzāk labāk ir šī te uh, atalgojuma un, abal, un, un pērienu politika. Uh, protams, viņš ir pilnīgs po, sovietisma paraugs Lukašenko, un jāsaka, viņi nesaprot īsti mūsu politiku Jautājums, ko gribu jums uzdot, Mingarelli, kungs, nav varbūt īsti jūsu kompetencē, bet tas uzpeldēja Edinburgā parlamentārajā asamblējā. Kas notiek ar militārajiem treniņiem Baltkrievijā, ko īsteno Krievija? Ne Eiropas Savienība, ne NATO uz tiem netika uzaicināta. Tas šķiet tāda provokatīva riecība. Es saprotu, ka scenārijs, kas tika īstenots, bija tāds it kā, ja Lietuvas teroristi uzbruktu Baltkrievijai un, piemēram, mazā, mazākuma tautības Baltkrievijā, tad saceltos. Sa nezinu, cik realistiski, protams, šāds scenārijs scenārijs, bet kāds ir jūsu komentārs par šādiem militārajiem manevriem Baltkrievijas teritorijā? Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Grisbīkungam. Paldies, priekšsādātāji. Šķiet, ka šīs dienas diskusija tēma ir ārkārtīgi svarīga kontekstā, kad Baltkrievijas opozīcijas politiķi Milinkeviča kunga vadībā ir ieradušies Eiropas Savienībā un tikušies ar visu politisko grupu pārstāvjiem. Mēs vienkārši neatsaucamies uz politisko situāciju, uz opozīcijas situāciju un mediju brīvības situāciju. Mēs sakām, ka pašvaldību vēlēšanas nākamgad Baltkrievijā būs pārbaudījums Baltkrievijas demokrātijai. Šīs vēlēšanas parādīs, vai vēlēšana likums ir labi izstrādāts un vai tas tiek ievērots. Otrā problēma ir ekonomiskā situācija. Enerģijas resursi, tostarp gāze, uh, kļūst dārgāki, un tuvojas, to cenu tuvojas pasaules tirgus cenai, un te pat nav runa tik daudz par Eiropas Savienības palīdzību, bet gan par starptautisko iestāžu palīdzību. Uh, Opozīcija apgalvo, ka tas būtu ļoti būtisks atbalsta elements, kas varētu palīdzēt virzīties lielāku pilsonisko brīvību virzienā, op, nākt par labu opozīcijai, nākt par labu mediju brīvībai un tā tālāk. Arī tas ir svarīgi. Un visu beidzot, priekšsēdētāji kungs, uh, jāpiemin arī vīzu nodevu samazināšanu Baltkrievijas pilsoņiem. Uh, saskaņā ar komisāra Baro teikto nav iespējams samazināt šīs vīzu izmaksas, bet es gribēju jautāt, vai komisija domā par šādiem pasākumiem. Pancerīkungs. Paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu Mingarelī kungam. E, ir jāveido situācija tā, lai tādas valstis kā Baltkrievija virzītos uz demokrātiju un uz e, tiesību aizsardzību, un, manuprāt, e, komisija ierosina virzību šajā šīs situācijas labā. Un vēlēšanu likuma grozīšana uzlabos demokrātijas situāciju šajā valstī, taču joprojām ir plašs problēma loks, kuram ir jāpievēršas. Runājot par Protaseviča kunga teikto, ko komisija patiesībā domā par Itālijas premjeru neseno vizīti un viņa tikšanos ar Lukašenko kungu, pēc kura Lukašenko pats runāja ar presi, uh, par to, ka Eiropa atveras Baltkrievijai. Sapratīsim viens otru pareizi. Katras, katrai valstī jāatstāja tiesības organizēt startautiskās vizītes, bet ņemot vērā komisijas darbu, vai bija kādas konsultācijas starp komisiju un padomi, vai kāds saņēma norādījumus, piemēram, Itālijas premjers jaunu diplomātisko kanālu atvēršanai, un ja šādu norādījumu nebija, tad kā komisija vērtēs šo vizīti, kādu jēgu komisija tajā saskata, jo mēs nevēlamies tādu ārpolitiku, kurā puses stātos vienotrai ceļā. Līdzīgs jautājums tika uzdots Eštonas kundzei, un es labprāt arī uzdot to jums šeit, Mirska kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es biju Baltkrievijā vairāk, vairāk reizes eh, un ļoti labi zinu situāciju šī valstī. Uh, šodien ik viens, katrs cilvēks var teikt, uh, ka viņš ir galvenais op opozicionārs. Un ko tālāk? Šo, es, es zinu, ko vada Malinkieviča kungs. 300 cilvēki, ne vairāk. Ja? Šodien Baltkrievijas opozīcijas nav iedzīvotāju vairākumu atbalstā. Šajā sakarā man ir jautājums, vai komisija un padome plānot intensificēt dialogu ar Baltkrievijas valdību? Paldies jums! Ultimo intervento previsto, collega Arlacchi, prego. Rinuncia all'intervento. Arlacchi kungs, nākamais runāt. Es ne jūs nevēlaties runāt, labi, tad Mignorelli kungs. Paldies, paldies priekšsēdētāji un paldies par visiem ko, kom, komentāriem. Tā tad sniedz atbildes jaunā vēlēšana likumdošana. Mēs pagaidām vēl. Uh, nevaram jums sniegt izvērtējumu rezultātus, tāpēc, ka šī jaunā likumdošana ir pieņemta tikai pirms dažām dienām, taču novērotāji, kas to pētīja tuvāk, visi saka, ka tas ir solis pareizajā virzienā. E, vēlreiz gribu sacīt, tas nav mūsu vērtējums, jo mēs vēl neesam šobrīd spējīgi jums tādu sniegt, taču vairāk novērotāji, kuri skatīja šo likumdošanu un uzskata, ka tā ir sagatavota demokratizācijas un e, labvēlīgāku nosacījumu veidošanas virzienā, lai vēlēšanas noritētu labvēlīgi. Kovaļkungs tālāk mums saka, ka ir ļoti labi pieņemt labu vēlēšanu likumdošanu, vēl tā ir jāpiemēro un jāizteno. Pilnīgi skaidrs, ka e, tas nav pietiekami, bet tas ir nepieciešams, tas ir pirmais solis. Vispirms tā tad mēs e, pieprasām jaunu likumdošanu, kas ir saskaņā ar e, ETSO e, rekomendācijām, un pēc tam to pieīstenot, un ja tā netiek īstenota, e, Eh, vietējo pašvaldību vēlēšanu laikā 2000, 2010. gadā maijā, tad mēs varēsim izdarīt secinājumus. Taču katrā ziņā vismaz jau ir solis pareizajā virzienā, kā es sacīju. Tas nav pietiekami, bet tas ir jāpieņem zināšanai. Tālāk eh, kontakti ar opozīciju. Es eh, noraidu to, ko sācīja viens no parlamentāriešiem, ka mēs neņemam vērā opozīciju, ka mēs ar to ne, nekontaktējamies. Tā nav tiesa. Katrā eh, reizē, kad, eh, kad eh, notiek kāda vizīte, mēs esam tikušies ar opozīcijas pārstāvjiem. Tad, kad to darīja Solana, viņš darīja to pašu, un Ferrero Valderi tieši to pašu. Tā tad nav taisnība. Mēs tiekamies ar opozīciju katru reizi. Uh, Eh, un nu, jau kopš 97. gada mēs esam finansējuši neatkarīgos spēlētājus pilsoniskajā sabiedrībā, mēdīģos, NVO asociācijās, arotbiedrībās, un mums eh, pārmet, ka mēs nefinansējam politiskās partijas, taču mēs paskaidrojam, ka ņemot vērā to, eh, kāds ir mūsu finanšu regulējums, mums nav iespēju finansēt politiskās partijas no kopienas budžeta, bet Eh, politiskie nodibinājumi dalībvalstīs var šo darbu veikt. Katrā ziņā vēlreiz gribu sacīt, ka eh, opozīciju apmeklējošie ierēģi neignorē, tikšanās notiek regulāri, bet nākošajā reizē, kad Milinkevičs kungs būs uz vietas, tad pajautājiet viņam, redzēsiet, ko viņš atbildēs. Opozīcija vairākumā atbalsta iesaistīšanās politiku, es vēlos vēlreiz norādīt vairumā. Mums tiek sācīts uzsāciet sadarbības programmas, nosūtiet ekspertus. Viņiem ir būtiski netikt izolētiem un būt eh, saskarsmē ar apkārtējo pasauli. To mums saka vairums opozīcijas pārstāvi. Protams, viņas saka, eh, neļaujieties piemuļķoties eh, no Lukašenko pasākumu puses eh, tiek uzskatīts, ka jātiek, jātiek eh, ja viņš apliecina šo, šo savu labo gribu, tad vienkārši viņš ir e, saņemts pie, pie, pie aizkrāgas, taču e, opozīcija saka, ne, neļaujieties izolācijai un rīkojieties, lai ir daudz vairāk iespēju veidot e, kontaktu ar šo opozīciju. Tāpat e, opozīcija, jānorāda, ir ļoti lielā mērā sadalīta, un tas arī lielā mērā skaidro e, lielo atbalstu Lukašenko, ne jau tikai tā tāpēc kā vēlēšanas nebūtu brīvas un taisnīgas. Ir vēl elementi, kas ir jāņem vērā tātad, ka opozīcija ir sadalīta, un otrais, un arī mm, Atsevišķi no jums to norādīja, bet līdz šim eh, ba vidējā Baltkrieva vidējais dzīves līmenis ir augstāks nekā eh, citās kaimiņu valstīs. Tā ir tiesa. Es nevis to, uz, eh, to izgudroju, bet tie ir Pasaules bankas un SVF dati. Tādējādi tas arī skaidro to, ka pat ja vēlēšanas būtu brīvas un taisnīgas, rezultāti būtu tomēr diezgan saspringti. Protaševičs kungs eh, mums jautāja, kāds ir vērtējums un kādi ir rezultāti atvērtībai, ko apliecina Eiropas Savienība, nu jau aptuveni divus gadus. Jums ir taisnība, nav īpaši spožu rezultātu. Mēs vienmēr esam atgā, atkārtojuši, ka reformas, kas ir uzsāktas, eh, nav. Uh, ne sistēmiskas, ne, ne atgriezeniskas, un ka tās ir ļoti trauslas, mēs to esam teikuši un atkārtojuši visu laiku. Taču mums šķiet, kā to sacīja Tanokungs, nav alternatīvas. Vienīga alternatīva ir valsts izolācija, kas nenoveda ne pie kā. Un pat ja mēs uzskatām, ka reformas, pretkrīz reformas ir ļoti pieticīgas, nepietiekamas, ka tās ir jāveicina, E, piemērojot šo burkāna un pātagas politiku. Jūs sakāt, ka at, e, pilnīgi skaidri nav eh, brīvības politiskajai opozīcijai, un jums ir taisnība, es varu tikai apstiprināt to, ka ir riskanti kļūt par politisko oponentu, ir sarežģīti neatkarīgam e, laikrakstam tikt izplatītam brīvi, un e, eh, NVO nav viegli tikt reģistrētai. Ir, protams, atsevišķi soļi pareizajā virzienā, taču tie ir jāveicina, lai tādi notiktu. Vai tas notiks? Eh, mēs taču man šķiet, ka ir daudz bīstamāk tos virzīt eh, pareizā virzienā. Tālāk jautājums par ekonomisko finanšu situāciju. Ja ir režīma atvērtība, tad tāpēc, ka pirmo reizi 12-13 eh, gadu laikā ir reālas ekonomiskas un finanšu grūtības, tam ir vairāk iemesli. Pirmais ir tas, ka Krievijas gāzes cena regulāri pieaug. Un eh, ir ar to grūtības, jo šī ekonomika tika lielā mērā finansēta ar eh, Krievijas piegādātās gāzes mākslīgo cenu, un ir arī eh, pasaules krīzes atskaņas ir patiesas problēmas, kas noved pie tā, ka no vienas puses notiek sarunas ar Startautisko valūtas fondu, lai lūgtu atbalstu, un arī eh, lūgums pēc makrofinanciālas palīdzības no Eiropas Savienības, un komisija piedāvā parlamentam eh, piešķirt makro Eh, finanšu palīdzību aptuveni 200 miljonu eiro eh, ar ļoti, ļoti stingriem eh, nosacījumiem, pilnīgi saskaņā ar es, Startautiskā valūtas fonda nosacījumiem. Un jāsaka, finanšu situācija ir ļoti grūta. No vienas puses, tāpēc ir vērojama arī režīma vadītāja atvērtība. Tāpat arī tiek uzdots jautājums, vai muitas savienība E, kuru veido Baltkrievijā, Krieviju un Kazahstānu, var ietekmēt mūsu attiecības ar šīm valstīm. Vispirms ir jāsaka, ka nu jau ilgus gadus pastāv muitas savienības starp Baltkrieviju un Krieviju, taču tā nedarbojas. Faktu nekādu nav. Tas ir apmēram tāpat kā visi pārējie nolīgumi, kas ir parakstīti e, NVS ietvaros. Jūs zināt, ka ir ļoti daudz nolīgumu parakstīti, taču patiesībā ļoti maz kas no tā visa notiek. Un arī šī muitas savienība nedarbojas, un turklāt muitas nodevs, ko saņem Krievi, kād viņi importē e, Baltkrievijas e, izstrādājumus. Un vai rītdien, kad notiks notiks eh, muitas savienības starp Krieviju, Baltkrieviju, eh, Kazahstānu ietekmēs mūs, eh, tas nekavē mums parakstīt partnerattiecību un sadarbības nolīgumu, un tas mūs nekavēs izveidot darbības plānu kaimiņa attiecību politikas ietvaros. Problēma rodas tad, kad jums ir muitas savienība no viņa puses, kura vēlas ar mums uh, brīvās eh, tirzniecības nolīgumu. Šeit nu tas vairs nav iespējams, taču mēs vēl neesam tādā etapā, kad mēs apspriestu brīvās tirzniecības nolīgumu ar Baltkrieviju. Nu, problēma, kā jūs to, eh, kungi, zināt ar Krieviju, jo tā kā Krievija tagad ir izlēmusi iestāties pasaules tirzniecības eh, organizācijā, tad šajā, šajā, šajā muitas, muitas nolīguma sakarā, tad nu, mēs tiktu bloķēti. Tālāk e, dalība austrumu partneru attiecībās ļoti pozitīvi. Mēs apvienojam četras platformas e, drošība pārvaldībā, enerģētikas e, piegādes drošība, ekonomiskā integrācija un cilvēku kontakti un visos gadījumos kopā ar ekspertiem mēs esam uh, pārliecinājušies par vērtību piedalīties. Katrā ziņā nopietna problēma būtu tad, ja, ja, notiek atsac, ja netiek atzīta, ja atzīst ap, Abhāzijas un Dienvidosetijas neatkarību. Šeit var ļoti asi reaģēt Grūzijām. Tālāk Polonē Šikorski. No ka kunga jautājums. Šikorska kungs mums e, ziņoja, ka notiek šīs e, militārās mācības manevri Baltkrievijā. Jūs norādītu to iemeslu pēc, ko mēs par to domājam. Ko jūs, ko, gan lai es jums par to saku, labāk būtu, ja nebūtu. Protams, tas izraisa bažas, un to mēs arī darām zinām. Tālāk, Pancērīkunga jautājums par Berlusconi vizīti, kā jūs saprotat, ka es kā komisijas ierēdnis nekomentēšu, nekomentēšu to, ko dara valdību un valstu vadītāji un par nepieciešamību veidot koordinētāku pieeju starp komisiju, padomi un parlamentu, starp komisiju un padomu par uh, eh, problēmu tiks sakārtota uh, pēc dažām nedēļām, un parlamentam katru reizi, kad jūs to vēlaties, mēs eh, ierodamies pie jums, izklāstīt lietu stāvokli un uzklausīt jūsu apsvērumus un bāžas. Lūk, tā ir mūsu stratēģija, man šķiet, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu jautājumu. Vai tas ir iekļauts darba kārtībā? Priekšsēdētāji, manuprāt, mani nepareizi saprata. Vienu mirklīti. Vai tā ir atcauc uz reglamentu? Mani nepareizi saprata, saka runātājs, jo jūs neļāvāt man pabeigt domu. Es zinu, ka kontakti bija, bet vai jūs domājat, ka šie kontakti ar opozīciju ir pietiekami, proporcionāli? Es negribu, lai būtu nesaprašanās starp mums, Mingarelī kungs. Je... Vienmēr eh, darīt labāk. Eh, nekad nav pietiekami daudz drosmīgu cilvēku. Vienmēr ir jādara labāk un vairāk. Eh, Grazie per questo primo intervento. Passiamo alla Paldies par šo pirmo pozīciju. Tagad asociācijas nolīgums ar Sīriju. Mana pirmā vispārīgā piezīme ir tāda. Es jums došu vārdu. Ļoti īsi komisija, kā jūs zināt, starp 2000 un 2004 gadu e, noslēdzā asociācija. E, e, asociācijas nolīguma ar Sīriju, bet jūs zināt, ka mums ir bijušas sarežģītas attiecības starp Eiropas Savienību un Sīriju. Komisija uzskatīja, ka nebija piemēroti parakstīt un ratificēt šo asociācijas nolīgumu. 2008. gadā, tātad pagājušajā gadā pēc eh, Sīrijas politikas attīstības attiecībā pret kaimiņu valstīm, ko padomu izlēma, ka ir piemēroti atsākt diskusijas ar Sīriju un mēs eh, aktualizējām šo asociācijas nolīkumu 2008. gada beigās. Mēs apmeklējām Damasku, de decembrī parafējām šo līgumu, eh, un pirmajā pusgadā šogad mēs pārlūkojām nolīgumu visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Mēs um, pārbaudījām, ka tas ir juridiski eh, korekts, un arī um, mums bija diskusijas par cilvēktiesību situāciju Sīrijā, kur rezultātā mēs pieņēmām vienpusēju deklarāciju, eh, kuras rezultātā šis nolīgums varētu tikt eh, uz laiku pārtraukts. Zviedrijas prezidentūra novembrī uzaicināja Sīrijas ārlietu ministriju parakstīt šo nolīgumu Briselē. Noēlēmā atbilde, Sīrijas ministra atbilde bija sekojoša, mēs nesam gatavi parakstīt šo nolīgumu nekavējoties, mums ir jāizskata šis eh, nolīgums rūpīgi un pēc tam mēs e, darīsim jums zināmu, vai mēs tik tiešām vēlamies parakstīt šo nolīgumu tādā izskatā, kā tas ir šobrīd. Komisija piedāvāja Sīrijas lēmēji e, iestādēm izvērtēt šo nolīgumu, taču Sīrija atbildēja šobrīd tas nav nepieciešams. Mēs veiksim paši savu izvērtējumu un mēs e, Eh, prezidentam Asādām darīsim zināmu nākamā gada martā mūsu vērtējumu rezultātu. Mēs zinām, ka viņi ir eh, veikuši konsultācijas ar vairākām kaimiņu valstīm, kam ir asociācijas nolīguma ar tādām kā Jordānija, eh, Alžīrija, Ēģipte, un kāpēc Sīrija uzskata nav, uzskata, ka nav steidzīgi jāparaksta šis asociācijas nolīgums, iespējams, ir trīs iemeslu veidi. Pirmkārt, protokola iemesli. Uh, Mēs devām desmit dienas Sīrijas ministram apmeklēt Briseli, un viņš uzskatīja, ka tas nav pieņemams nosacījums eh, ierasties Briselē un parakstīt šo nolīgumu. Viņš sacīja, jums likās mums gaidīt četrus gadus, un tagad mums desmit dienu laikā ir jāierodās Briselē. Tas, eh, tā, tā mēs ne, nevaram pieņemt. Mēs varam zināmā mērā to saprast. Otrais iemesls - Sīrijas, Sīrija traucēja vienpusējā deklarācija par cilvēktiesībām, lai gan šī deklarācija nekādā veidā nav saistoša Sīrijai, viņi uzskata, ka eh, tas ir pārmērīgi, jo ar citām vidusjūras eh, basēna balstīm mums nav šāda veida deklarāciju dolīguma pielikuma. Un visbeidzot ir ekonomiski apsvērums. Sīrieši uzskata, ka ekonomiski šis nolīgums viņiem nebūs eh, izdevīgs būs īstermiņā fiskāli zaudējumi, viņi riskē nonākt paaugstinātā konkurencē jau tā trauslos un jūtīgos sektoros var e, pieaugt Eiropas eksports atsevišķās jomās uz Sīriju. Savukārt pretējais īsā termiņā ir maz ticams. Tāpat arī Sīrija mums lūdz finanšu paaugstinātu palīdzību, lai varētu tai palīdzēt uh, pacelties līdz nepieciešamajam, nepieciešamajam līmenim, tad, kad šis nolīgums stāsies spēkā. Un īsā un vidējā termiņā šāda nolīguma spēkā stāšanās, ja to pavāda zināmas struktūrālās reformas Sīrijā, kas ir paredzētas ekonomikas atvērtībai, var būt tikai Eh, noderīgas partnervalstīs Sīrijai, un mēs ceram, ka būs mums iespējams Damaskā šo pozīciju aizstāvēt, lai mūsu partneri paraksta šo nolīgumu, jo ir ļoti nozīmīgi, lai mūsu rīcībā būtu likumiska un e, līgumslēdzēja bāze e, eh, sadarbībā ar tādu partneri kā Sīrija. Lūk, tas ir mans situācijas kopsavilkums. Allora, la parola c'è già ovviamente. Paldies. Tagad man jau ir pieteikušies runātāji. Pirmais referents par asociācijas nolīgumu un priekšsēdētāja vietnieks Budī. Paldies, priekšsēdētājs. Mm. Eh, Mangelī kungs tad, kad mēs e, sarun, salīdzinām šo nolīgumu Eiropas Savienības Sīriju ar citiem asociācijas nolīgumiem, kas ir noslēgti starp Eiropas Savienību un ar e, vidus jūras austrumu vai dienvidu krasta valstīm, e, kādas ir īpašas pazīmes šajā nolīgumā gan politiskā, gan ekonomiskā, gan komerc ziņā? Okay. Jūs norādījāt, ka Sīrija baidījās no tā, ka varētu kristies muitas ieņēmumi, palielināties imports no Eiropas Savienības stagnēt tās eksports Eiropas virz, virzienā? Un vai jūs prāt šīs bažas ir pamatotas un vai ir kādi līdzekļi, lai varētu tās mazināt, piemēram, ar kādu grozījumu vai labojumu e, šajā nolīgumā? Otrkārt, par cilvēktiesībām, kā tās ir attīstījušās un uzlabojušās kopš Dohas somita politiskās izolācijas? Un 2008. gada Savienības vidusjūrai samitā. Paldies, nākošais runātājs Sala Franka. Paldies, priekšsēdētājs. Ļoti rūpīgi es uzklausīju e, Mingarelī kunga izklāstu par to, kā uh, ir attīstījusies uh, uh, padomes nostāja un uh, Es gribēju uzdot jautājumu, vai e, Lībānas dosie un Lībānas Sīrijas attiecību atjaunošana spēlēja par labu šiem notikumam. Un vai tas ietilpst ierastajā e, padomes e, vai, vai, vai komisijas e, praksē, ka tiek noteikts tāds termiņš kā desmit dienas, kā jau informēja Mingarelī kungs, uzaicināt parakstīt nolīgumu partnervalsti, vai bija kāds iemesls to noteikt šajā termiņā, tad, vai tā E, diplomatiskajā praksē tas ir tomēr diezgan īpašs modus operandi un arī vienpusējā deklarācija no Eiropas Savienības puses. Un, un e, pilnīgi skaidri norāda to, kādus elementus mēs vēlamies iekļaut šajos nolīgumos. Un E, tas e, varētu neradīt visai nomierinošā tieksme. Man priekšsēdētāji, es e, negribētu atgriezties pie iepriekšē punkta, bet tad, kad Mingarelī kungs mums runāja par burkāru un pātāgas politiku Baltkrievijas gadījumā, uh, Un eh, runājot par eh, makrofinanšu palīdzību Baltkrievijai, tas attiec arī uz moratoriju navisodam. Es nezinu, vai komisija Baltkrievijas gadījumā ir izmantojuši šo elementu. Katrā ziņā es domāju, ka cilvēku tiesību eh, gad, jautājums Sīrijā būtu ļoti nozīmīgs, un šis jautājums arī būtu nozīmīgs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, kolēģis Alafranka. Nākošais runātājs Peterings. Jā, ja, Herr Vorsitzender, ich möchte Herrn Mingari. Jā, priekšsēdētais vēlētos Mingarelī kungam pateikties par viņu ieguldīto darbu, un Eiropas Savienībai tas ļoti daudz nozīmē. Es uzskatu, ka Sīrija ir ļoti svarīga zeme. Tuvajos austrumos mēs nevaram to novērtēt par, zemi, par zemu, un es gribētu uzsvērt vicepriekšsēdētāja Budī teikto, Sīrija ir svarīga attiecībā uz Irānu Un, kad mēs uh, gribētu risināt uh, Sīrijas uh, izolāciju un situāciju ar Irānu, mums vajadzētu stiprināt attiecības ar Sīriju un, un, un arī situācijas risināšanai ar Izrēlu un Palestīnu mums ir vajadzīga Sīrija. Uh, Vēl vēlētos piebilst pāris vārdus par cilvēktiesībām. Pērn es apmeklēju Sīriju, runāju ar, ar, ar dažādiem šīs valsts pārstāvjiem un uh, reliģiskiem pārstāvjiem, un reliģiskā brīvība ir ļoti svarīga šajā valstī. Un reliģiskie līderi man teica, ka viņi var brīvi izteikties, praktizēt savu ticību un labi sadzīvot ar uh, kristiešiem un citiem. Uh, Mēs runājām arī par cilvēku tiesību situāciju un, un uh, par mūsu deklarāciju cilvēku tiesību jomā, un uh, tāpēc es vēlētos teikt Eiropas Savienībai un arī prezidentam Sarkozī 2008. gada 13. jūlijā mm, bija samitā tika sākta svarīga iniciatīva. Uh, Francijas un arī kopumā Eiropas Savienības bilaterālā iniciatīva, un e, tas, manuprāt, ļoti labi uzlabos situāciju. Parola kolēga Tanok. Thank you, Chairman. Well, um... Tanaka kungs, e, paldies priekšsēdētāji. Um, mani tomēr ļoti nodarbina um, Dāmaskas un starptautisko teroristu tīklu jautājums, ko komisija dara šajā jomā. Mani uztrauc tas, ka šīm organizācijām tiek piegādāti Krievijas uh, ieroči, Irānas finansējums, un Damaskas ostē ir labs piekļuvs punkts. Mani satrauc tas, ka bija mistisks sprādziens, kas mūsuprāt būtu varējis būt uh, Ziemeļkorejas kodola izmēģinājums, un tas bija tikai pirms gada. Un mēs nesaņemām informāciju par to, un vai te netiek veidot kodolieroči ar Ziemeļkorejas uh, palīdzību, un, un vai gadījumā nepastāv ķīmisko un bioloģisko ieroču krājumi. Uh, Um, vienu brīdi bija doma ievietot asociācijas nolīgumā klauzulu, kurā, kur paredzētu atbrīvoties no šiem krājumiem, kas ir noticis ar šo iniciatīvu, un visu beidzot ļoti tāda delikāta problēma. Uh, apvienotās nācijas izmeklēja Haririjas slepkavību Libānā. Kas ir noticis ar, ar, ar šo izmeklēšanu? Varbūt kādi drošības dienesti, kas ir tuvu valdībai, vai ir konstatēta viņu vaina šajā uh, notikumā. Mingarelli kungs atbild. Paldies, priekšsādātāji. Trīs ļoti jautāts, konkrēti jautājumi no, Budis, no Budī kunga. Pirmkārt, specifika attiecībā uz asociācijas nolīgumu salīdzinājumā ar citām, citiem nolīgumiem. Nu, jā, šeit ir klāt šis e, cilvēktiesību jautājums. Visos šāda tipa nolīgumos cilvēktiesību klauzula ir ļoti svarīgs elements Tas nozīmē, respektīvi, ja viena no pusēm pārkāp, respektīvi, Eiropas Savienība uzskata, ka viena no pusēm pārkāp cilvēku tiesības, tad tādā gadījumā Eiropas tais, Savienība ir tiesība pārkļa, pārtraukt šī lēgu, līguma īstenošanu. Tas, ka šāda veida deklarācija tiek iekļauta, vienpusē deklarācija tiek iekļauta, tas pilnīgi neko nemaina. Tas ir politiskās gribas jautājums šāda veida nolīgumi ir noslēgti, un, protams, ir bijuši arī cilvēku tiesību pārkāpumi, un nav ticis līguma, dar, līguma darbi nav tikus pārkļauti. Tā tas ir bijis. Uh, tas ir noticis attiecībos diezgan lielām valstīm. Tātad tas drīzāk ir tāds politiskās gribas izpausmas jautājums, simbolisks izpausmas jautājums. Tātad, vai tā ir gatava iekļaut šo cilvēku tiesību uh, klauzulu ar risku, ka līgumu iespējams pārtraukt? Šādu vienpusīgu jautājumu gadījumā gadījumā tas nav iespējams. Un, lūk, tāpēc arī mums neizdevās šo deklarāciju apstiprināt. Vai sīriešu bāžas ir pamatotas? Vēlreiz eh, gribu pateikt, ka lietas nav melnas vai baltas īsā termiņā šāda nolīguma īstenošana un spēkā stāšanās var izraizīt atsevišķas grūtības trauslos ekonomikas sektoros, tad, kad jūs uh, Eh, atverat kādu ekonomiku, kas ir bijusi slēgta starptautiskai konkurencei, tad bija, ir sektori, kas līdz šim ir bijuši aizsargāti un kas nav pietiekami labi apbruņot, lai pretotos starptautiskai konferencei. Tas var atgadīties arī Sīrijai tieši tāpat, kā tas var atgadīties jebkurai citai ekonomikai, kura atvers pasaulē. Tāpat arī ir jāatzīmē, ka īsā termiņā var mazināties muitas ieņēmumi, pat ja šie zaudējumi nav tik augsti, kā to uzskata Sīrijas varas iestādes. Un mēs esam mēģinājuši skaidrot, kādas varētu būt zaudējumi īsā termiņā un ieguvumi ilgā termiņā. Taču jānorāda, ja ka Sīrijas ekonomikai būs jāmodernizējas. Ja Eh, ja tiek eh, parakstīts šis eh, asociācijas nolīgums. Sīrijas valdība tieši tāpat kā visas citas valdības grib uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni. Šim nolūkam ir jāmor, jāmodernizē ekonomika, tā tad jāatveras uz ārpus. Tā ir kustība, kas jau ir sākusies, un tas, ko piedāvājam mēs, ir veikt pavadu pasākumu šajā sakarā. Mēs esam skaidrojuši mūsu Sīrijas draugiem, ka mums ir sadarbības budžets kas eh, finanšu tehniskās sadarbības formā varētu mums palīdzēt eh, atjaunot un eh, nostādīt pareizajā līmenī viņu uzņēmumus. Un, lai atbildētu priekšsēdētājs jūsu uzdoto jautājumu, ir īs termiņa grūtības, taču ir iespējas šīs grūtības mazināt, lai piedāvātu Sīrijai vidējā un ilgā termiņā nozīmīgus iegūmus un e, iespējams, ka man atbilde ir nepietiekami viennozīmīga, taču es nespēju atbildēt e, ar jā vai nē. Cilvēktiesību situācija, es gribētu sacīt, ka relatīvi stabilā. E, un tad daži Sala Frankas kunga uzdotie jautājumi, kāpēc Eiropas Savienība uh, Eh, ir mainījusi savu pieeju, tāpēc, ka Sīrija ir uzlabojusi attiecības ar ļoti daudzām kaimiņu valstīm, un konkrēti, kā jau jūs to pats sacījāt, Libānu. Jūs ļoti labi zināt Libānu un zināt, ka pirmo reizi Sīrija ir izveidojusi diplomātiskās attiecības ar Libānu, ir atvērta vēstniecība un ka ir iecelts vēstnieks. Tā tad tas jau kaut ko nozīmē. Notiek sadarbība arī ar citām kaimiņu valstīm. Jūs zināt, ka līdz pavisam nesenam laikam Sīrijā bija uzsākus sarunas ar Izrēlu, ar Turcijas starpniecību. Šobrīd tas ir nāves punktā, tomēr vismaz kaut kas notika. Tā tad ir arī, bija Libānas eh, vēlēšanas, bija Libānas Nacionālās vienības veidošana, valdības eh, veidošana Libānā varēja būt labāk, protams, varēja būt arī sliktāk. Tā tad es domāju, ka vairākās jomās Sīrija ir eh, spēlējusi reģionā pozitīvu lomu, un tas ir jāpieņem zināšanai. Vai desmit dienas ir pietiekami, lai dotu eh, iespēju ministram Mohalemam ierasties? Es negribu šeit. Uh, um, Eh, iejaukties Zviedrijas prezidentūras darba stilā, taču tad, ja ir likts gaidīt četrus gadus, tad nevar pateikt ierodieties pēc eh, desmit dienu laikā. Tālāk tā no kunga jautājums Hezbollah un Hamas. Tad, kad mēs apspriežam šo jautājumu ar Sīrijas varas iestādēm, mēs lūdzam izmantot viņu ietekmi, lai Hezbollah un Hamas eh, būtu ar pozitīvu lomu Gazā un Libānā katru reizi e, tas tiek darīts, ap, diskutējot par Sīrijas varas iestādēm. Bez tam arī mēs mēģinam vislabākajā veidā um, palīdzēt kontrolēt libāniešiem robežu starp Libānu un Sīriju, jo, kā mēs ik viens zinām, daļa no Hezbollas uh, e, bruņojuma uh, nāk pāri šai robežai, tādējādi ar Sīrijas uh, Eh, varas iestādēm, skaidrojot, ka ņemot vērā viņu ietekmi pār šīm organizācijām, būtu vēlams, lai eh, tā īstenotu eh, moderējošu ietekmi pār šiem organismiem, taču es vairāk arī neko nevaru pateikt. Mastu iznīcināšanas ieroči Taču nolīgumā ir klauzula, kurā puse šajā gadījumā Sīrija apņemas cīnīties pret masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu. Protams, ir nepieciešama politiskā gripa, gribā e, eh, kontrolēt šo klauzulu. E, Premjerministra arī ir e, e, slepkavība. Es nezinu, ko atklās izmeklēšana un tiesa. Es gribu norādīt, ka komisija finansē tiesu un mēs atbalstām šīs tiesas funkcionēšanu, lai varētu atklāt politisko slepkavību Libānā konkrēti šim premjerministram. Bene. Allora, l'ultimo dossier, la nuova strategia per l'Afghanistan. Paldies! Labi, pēdējais darba kārtības punkts jaunā stratēģija attiecībā uz Afganistānu. Tā ir tāda provizoriska viedokļu apmaiņa, tāpēc nav nekādu īpašu dokumentu. Ir iespēja komitejas dalībniekiem pastāstīt referentam arī savus viedokļus, tāpēc es uzreiz došu vārdu ar Lačī kungam. Uh, not... Paldies priekšsēdētāji. Mana ziņojuma mērķis eh, nebija uh, dublēt citos dokumentos vai stratēģijās teikto. Es uh, vienkārši gribētu pāris minūtes runāt par uh, šo provizorisko ziņojumu un tad lūgt kolēģiem uh, nākt klajā ar saviem ierosinājumiem. Pirmkārt, pirmais uh, ziņojuma elements ir uh, tā aptvērums. Tam nevajadzētu būt ļoti vispārīgam ziņojumam, uh, kurā netiek ņemti vērā konkrēti empiriski jautājumi. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokļus par trim plašām jomām, kas sagādā bažas un kuras vajadzētu papētīt. Pirmkārt, es gribētu, lai tiktu ņemts vērā jau paveiktais uh, stratēģija attiecībā uz Afganistānu pēdējo astoņu gadu laikā. Pēc tam, kad 2001. gada oktobrī notika intervence, um, un, un uh, es gribētu drīzāk runāt par ārvalstu civil, pilsoniskās intervences uh, ietekmi, uh, proti starptautiskā palīdzība, ko sniedz lielie spēlētāji kā ASV, Japāna un citas valstis. Es uh, gribētu veikt šīs intervences priekšrocību un trūkumu izvērtējumu un arī uh, skart tādas tēmas, ko mēs agrāk neskārām. Ir skaidrs, ka šīs lietas ir pilnvērtīgāk jāatspoguļo, jo ietekmes izvērtējums nav pilnīgs. Šorīt Afganistānas vēstnieks sniedza mums pārskatu par starptautiskās palīdzības situāciju Afganistānā no Afganistānas valdības viedokļa un no Afganistānas iedzīvotāja viedokļa. Un šis ziņojums ir diezgan satraucošs, tāpēc savā ziņojumā es gribētu atvēlēt vietu arī uh, šim uh, redzes punktam, ne tikai starptautiskās kopienas un līdzekļu devēju valstu viedoklim, viedokļiem. Arī Afganistānas iestāžu viedoklis ir jāatspoguļo, un jo īpaši tās neapmierina veids, kādā tiek piegādāta starptautiskā palīdzība. Ir vērojama plaša korupcija un palīdzības nelietderīga izmantošana, bet vēstnieks arī uzsver problēmu, kurai es gribētu pievērsties ziņojumā, proti e, tam, ka pastāv nelietderīga izmantošana un korupcija visā piegādes ķēdē, arī otrā pusē. Eiropas Savienība gadā Afganistānai atvēl aptuveni vienu miljārdu eiro. Tā, tie ir lieli skaitļi valstī, kā Afganistāna. Mēs uh, katru gadu uh, piegādājam Afganistānai aptuveni 15% no. No tās IKP, un tāpēc ir svarīgi zināt, ka šī palīdzība tiek piegādāta. Un ir eh, ziņojumā jāparaugās arī eh, uz eh, narkotisko vielu audzēšanas pārtraukšanu no Eiropas Savienības viedokļa. Afganistāna nodrošina 95% heroīna, morfija un, un, un citu narkotisko vielu produkcijas, ko patērē Eiropas eh, lietotāji. Un es gribētu, lai šie jautājumi tiktu izskatīti nopietni. Vispārīga atsauce uz Afganistānas eh, nacionālo plānu pret narkotikām ir nepietiekama. Ja jūs uh, apstiprināsiet šo ziņojumu, es labprāt iedziļinātos pamatīgāk šajā uh, narkotisko, narkotika audzēšanas eh, likvidēšanas problēmā. Es, eh, man bija sarunas arī ar ANO atbildīgo aģentūru un finanšu resursi, kas ir pieejami tam šobrīd ir neticami salīdzinot ar laiku pirms vairākiem gadiem. Uh, tāpēc e, šeit būtu nepieciešama rūpīgāka analīze. Visu beidzot, ir svarīgi pievērsties arī Afgānas uh, policijas uh, spēkiem. Jaunās uh, stratēģijas Afganistānā ir mēģinājušas pievērsties afgāņu policijas apmācībai, un Šobrīd ir ziņas par to, ka ASV prezidents Obama ir mēģinājis noteikt kaut kādus laika limitus šim procesam, un tas tā ir ļoti svarīga palīdzība visiem, kas iesaistās šajā stratēģijā. Es tagad uh, beigšu savu prezentāciju šeit, un es labprāt uzklausītu jūsu viedokļus, un es esmu atvērts ir kādiem jūsu priekšlikumiem. Paldies! Now. Il primo intervento. Pirmais, kas vēlējās uzstāties. Tāler kungs. Thank you. Grazie, Čerman. Paldies, priekšsādātāji, saka Tāler kungs. Domāju, ka šī diskusija ir ārkārtīgi nozīmīga. Gribēju pateikties referentam par viņa iniciatīvu. Tas ir svarīgi tāpēc, ka no vienas puses tas mums dod iespēju, un Eiropas Savienībai dod iespēju definēt savus ār, ārlietu un drošības politikas mērķus. Jāsaka, mēs esam sekojuši Vašingtons diktātam astoņus gadus dažādu iemeslu dēļ, protams, bet tā tas ir bijis. Viņi iejaucās, eh, ienāca šajā valstī 2001. gadā, pagā, pagājuši kopš šī brīža jau astoņi gadi, un redzam, ka faktiski viņi nekādus rezultātus, nekādus panākumus nav guvuši. Es, tas, eh, šī situācija ir izvērsies garāka nekā otrais pasaules karš, tas maksā vairāk. Un ik mēnesi mēs atkal saprotam, ka Taliban spēki pieaug, uh, arvien vairāk ir šie koalācija, jo vairāk mēs uzvedam koalīcijas spēku, jo vairāk ir kaujinieki, uh, kas pret tiem cīnās. Tas ir kaut kāds tāds paradoks pilnīgi, un mēs redzam, ka līdz šim ASV politika nav bijusi veiksmīga. Un tāpēc mums nepieciešama jauna stratēģija, tāpēc man arī šī te ziņojuma nosaukums. Mums ir vajadzīga saprātīga pieeja, racionāla pieeja tai jābūt, tam jābūt inteliģentam, saprātīgam risinājumam par to, kā atvilkt spēkus no Afganistānas. Turklāt mums vajadzētu runāt arī par to, kā integrēt šai pieejā visu, kas nav definējums kā ekstrēmisms. Mums jāmudina viņi Afganistānai pašnoteikt, jāmudina to pašnoteikties, viņiem pašiem jāvada savu valsts, domāju, tas ārkārtīgi nozīmīgi. Eiropas Savienībai jādefinē savas stratēģijas un uz to arī jāuzstāv. Cik tad ilgi vajadzīgs Amerikai, lai viņi saprastu, ka šis karš ir neuzvarams? Paldies! Atvainojiet, man jums tomēr jāsaka, ka pēc desmit minūtēm ap, apmēram tulki dosies prom un nebūs pieejams vairs tulkojums Nu, man ir septiņi runātāji, kas pieteikušies un gribētu, lai viņi visi varētu uzstāties. Un tāpēc lūkšu jūs izteikties pēc iespējas īsāk. Sala Frankas kungs, šādā garā lūdod jums vārdu. Eh, paldies priekšsēdētāji, gribēju pateikties referentam un norādīt, ka šajā problēmā ir jāskatās globālā veidā uz Afganistānu. No vienas puses mums ir cīņa pret eh, nepakļaušanos, cīņa pret, eh, pret te, teroristiem, no otras puses pienākums nodrošināt stabilitāti valstī. Prezidents Obama um, pēc trim mēnešiem visbeidzot pieņēma lēmumu Eh, saskaroties ar ļoti pesimistisko ziņojumu, ko tas saņēma no ģenerāla Bakristāla, un kas bija ar ļoti negatīvu skatījumu SISAF eh, spēku darbībām. Un eh, ar to ar to uztver, ka šeit būtu gan okup, ka būtu okupācijas un, un stabilizācijas spēki. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāpie, jāapzinās, ka tas tēls, eh, ko eh, sniedz gan savienoto valstu, gan ISAF spēki, kas neatbilst tām gaidām, eh, kādas uz to liek iedzīvotāji un mums vajadzētu eh, eh, mums risināt tomēr eh, tos konfliktus, kas ir, kas ir pašā bū, lietas būtības centrā. Nākošais runātājs kaut kas. Grācija, Kjūrin, grācija. Paldies! Arī es esmu pateicīgs referentam par šo iniciatīvu un par viņu interesantajiem ievadvārdiem. Un varu lielā mērā piekrist viņam. Lai risinātu Afganistānas jautājumu, ir jāsāk no, šī, no šīs pretrunas, no šīs dubultās pretrunas. No kā cieši Eiropas Savienība no vienas puses. Eiropas Savienība dod savus resursus, tērē līdzekļus Afganistānā, to ir ļoti daudz, summas ir milzīgas. No otras puses, sabiedrotās stratēģijas mēs nespējam īsti ietekmēt un mainīt. Otrs, otra pretruna ir šāda, ka ir vajadzīga visaptveroša pieeja, bet specifiskā veidā uzsvars tiek likts tikai uz vienu, uz to, ka vajadzīgi vairāk spēku, vairāk uh, cilvēku šur. Es domāju, ka tā, tas nav īsti labi. Eiropas Savienībai tā vietā, lai izliktos, ka tā pakļaujas, eh, protams, eh, Obama stratēģija, protams, ka Obamas stratēģija eh, būs tā, kas noteiks notikums turpmākos pāris mēnešos, bet Eiropas Savienība tomēr arī var uzņemties iniciatīvu, dot savu ieguldījumu un virzīt notikums Afganistānā, uzņemoties plašākas saistības virknē jautājumu. Rīcības plāns, manuprāt, vēl ir tāds, kas prasa darbu, un tam vajadzētu arī zinām iekšai konsekvence gribētu detalizētāk arī skatīties uz EDAP misiju un EUPOL misiju. Domāju, ka rezultāti tur bija diezgan labi, kaut gan varbūt ne gluži tik labi, kā cerējām. Varbūt šo misiju vajadzētu paplašināt tā, lai tā ietvert arī tieslietu jomu. Paldies, tālāk Grižība kungs. Paldies, priekšsēdētāji, arī es gribēju pateikties referentam par viņu ļoti liederīgajiem paziņojumiem attiecībā uz Afganistānas stratēģiju. Divi, divas lietas, kas man uztrauc šajā jautājumā. Pirmkārtām, cik gan ilgi iet šis karš, neskatoties uz ASV apņemšanos nosūtīt lielākus spēkus, plašākus spēkus un aicinājumu sabiedrotiem nosūtīt plašākus spēkus. jāceras, ka arī ka prezidents Kārzēs arī izteica aicinājumu Talibanam uzsākt sarunas. Bet vai tad šo attīstību, tad šo momentu varbūt arī varētu pieminēt ziņojumā? Kāda veida soļi būtu jāspēr, lai mudinātu, motivētu tos, kas šobrīd nes ieročus uz pleca, tā vietā sēsties pie sarunu galda? Nu, piemēram, varbūt eh, varētu runāt ar veterānu Omāru, kurš grasās gandrīz atteikties no Alkaidas pies, pies saistības. Löving kundze. Es vēlētos pateikties referentam un arī pievērsties aspektam, par kur es jau runāju, proti, uh, ar ko vajadzētu apieties uzmanīgi, proti izmaksu aspektu. Uh, 2 līdz 3 miljārdi dolāru gadā tiek atvēlēti militāriem un policijas mērķiem. Un, un, un tas viss ir uh, pret uh, tiem 800 uh, miljoniem dolāru, kas ir, kas ir Afganistānas budžets. Un atkāpjoties no, no, no šī režīma, principā cieši armijas un, un policijas aparāts, un vai mēs gadījumā nefinansējam kaut ko tādu, kas apspiež uh, iedzīvotājus, ir ir jāizstrādā detalizētas un precīzas perspektīvas šajā jautājumā, tāpēc, tāpēc jautājums, uh, cik šobrīd uh, Eiropas Savienības darbinieku strādā Europol. Un kā, kā izskatās eh, NATO sadarbība šobrīd eh, šajā jomā? Un jūs jau pieminējāt policiju. Vai tā ir taisnība, ka 500 tūkstoši Eiropas uh, karēvi tiks nosūtīti uz, uz, uz Afganistānu no 2010. gada janvāra. Paldies! Kolēga Vaigl. Nākamais runātājs Vāgla kungs. Mislim, da je vojna v Afganistānu. Es domāju, saka Vaigla kungs, ka karš Afganistānā ir ilgs pārāk ilgi. Tur ir cilvēki ar pieredzi, viņi, tie ir cilvēki ar pieredzi, kam ir militāra pieredze, civilā darba pieredze, pieredze humānajā darbā, un šie cilvēki neviens nav varējuši neko panākt. Tā vietā, lai klausītos viņu padomos, mēs tikai taisam jaunas un jaunas projekts, un visi šie projekti paredz kara turpināšanos. Man arvien vairāk kļūst skaidrs, ka šajā karā uzvarētājs nebūs neviens, bet zaudētāji gan būs ļoti daudz. Tā es saprotu, un tā es arī saprotu pēdējo Obamas kungs ta taktikas paziņojumu deklarāciju, jo vajadzētu, jo šobrīd situācija neiet pareizajā virzienā, un tāpēc ir vajadzīga šī jaunā pieeja Afganistānas krīzē, vērtēju to atzinīgi. Augstu vērtēju kolēģi ar Laki iniciatīvu un domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā arī vienu papildus elementu Eģiptes ārlietu ministrs vakar pieminēja, viņš teica, ka Afganistānai nekad nav bijusi centralizēta valdība visā tās vēsturē, un tagad pēkšņi mēs gribam izveidot valsti, kurai tāda ir. Bet varbūt iedzīvotāji nemaz nevēlas šādu valdību, viņiem tāda nav vajadzīga, un tas ir pretēji viņu tradīcijām. Ar to es arī beigšu savu uzstāšanos. Un vēlreiz tiešām gribēju teikt paldies ar Lakī kungam, jo domāju, ka šī jaunā pieeja ir vajadzīga. Paldies! Pēdējie runātāji Tanaka kungs vispirms. E, daudz la, e, lai jums veids, Sarlākī kungs. Pirmā frāze pasaka jau to visu. E, Afganistāna un Pakistāna ir valstis, kas vienmēr rada problēmas. Man pilnīgi deja vu jau rodas. 2001. gadā par to runājam, 2002. gadā par to runājam. Faktiski tikpat kā nekas kopš šiem gadiem nav mainījies. Tagad vienkārši ir vairāk cilvēku, un Talibans ir iegūst spēkus. Ja tas ir eh, problemātisks jautājums robežas abās pusēs, tas destabilē attiecības ar Pakistānu. Joprojām, protams, pastāv arī ļoti neviennozīmīga attieksme pret Afganistānas valdību. Viņi, zināmā mērā, īsteno džihādu pašu, pašu savas zemes Un militārā palīdzība, ko viņi daudz ir saņēmuši, bien vien, bieži vien tiek izmantota nevis, lai izveidotu, piemēram, eh, tiesību sargāšos spēkus, bet gan, eh, lai sargātu Pakistānas robežu, kas ir bijis faktiski diezgan eh, nejēdzīgi, jo ar tankiem jau nevar uzvarēt šos talibans, kas savukārt pārzaugs pāri robežai pavisam citiem veidiem. Domāju, ka narkotikas, narkotika tirzniecība arī ir milzīga problēma tā kā pats esmu ārsts, tas, domāju, varbūt labāk būtu vienkārši pašiem ievākt šīs magonas un tās pārdot, un tad mums nebūtu jātērē šie milzīgi daudzie miljardi, ko mēs te peldam, vai vienkārši jāļauj šiem eh, militāriem spēkiem to darīt, un tā viņi varētu sev nodrošināt. Nākamais pēdējais runātājs. Jā, tik tiešām mums ir jātiek ārā no uh, afgāņu lamatām, kurās mūs ieslēdza Džordža Bušs. Kad tas notika, es domāju, ka vajadzētu definēt un noteikt šo kalendāru ar pašiem afgāņiem un piesaistot afgāņu pilsonisko sabiedrību, kas ir jauna trausla un pastāv, it īpaši es domāju par Eh, par Afgāņu sieviešu asociāciju. Es nedomāju, domāju, ka mēs nevaram eh, rīkoties nekonsultējoties ar viņām. Par Arlašī kunga ziņojumu daži punkti tik tiešām ir eh, svarīgi ķerties pie palīdzības uzraudzības jautājumu, jo tas ir svarīgi tādā valstī, kur rietumu dzīvesveids ir kā apvainojums eh, iedzīvotājiem, kas tik ilgi ir cietuši. Par narkotikām es gribētu pasvītrot vēl vienu punktu, ko jūs varbūt ne, nepieminējat, bet bet kas vajadzētu būt, jā, būtu jāiekļauj. Atbalsts afgāņu e, narkotiku lietotājiem ir ļoti daudz afgāņu, kas ir kļuvuši par upuršiem narkotikām, kuriem ir nepieciešama ārstēšanas. Tālāk par policiju. Policijas algās ir eh, tādas ka eh, jāgarantē šīs policijas nopietnas darbs, lai to nevilinātu korupcija. Un noslēgumā es gribētu sacīt jau to, ko es pieminēju Afganis, eh, jau, jau Afganistānas delegācijā ir sieviete, viena sieviete, kas eh, ir gubernatore Bamjanas reģionā. Tā ir pirmā reize, ka sieviete eh, ir eh, gubernatore, un pirmā reize vēsturē mums ir jāsadarbojas ar šo sievieti gubernatori. Lūdzu, vai referenci gribētu mm, tagad reaģēt uz uh, uz izteikumiem. Nē, neko nevēlas teikt. Paldies, San. Sanāksmei līdz ar to varam slēgt. Nē? No. No, pas de vote. Nē, nē, nekāda balsošana tagad nebūs. C'est bien joué? Salafranca. <laughs>